Kolēģis, good afternoon! Labdien, godātie kolēģi! Gribētu pasludināt Transporta turismu komitejas sēdi par atklātu. Jūs visi esat saņēmuši darba kārtības projektu šīm divām darba dienām. Jācer, ka visi ir apmierināti ar šādu projektu. Paldies par piekrišanu. Mums ir jāapstiprina protokols iepriekšējai sanāksmē. Vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Ja komentāru nav, tad to apstiprināsim. Paldies jums par to. Nākamais punkts ir Eiropas dzelzceļa vienotā telpa grozījuma izskatīšana. Referente Serakjāni kundze, un tūdaļ pat došu vārdu viņai. Sì, grazie Presidente. Dunque, vorrei... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es labprāt iepazīstinātu komiteju ar jaunāko šajā punktā. Ēnu referenti ir runājuši par septiņām jomām, kurās varētu panākt kompromisu. Nu, piemēram, regulējošās organizācijas finansēšanā, tālāk, tāpat arī par deleģētiem aktiem un 13. pantā uh, ir tāda vienošanās, ka tieši regulātoram ir uzdevums uzraudzīt konkurenci, lai nerastos diskriminācija un lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem, visiem iesaistītajiem. regulējošo padomu apstiprinās dalību valstu parlamentu un ir jāpieņem arī adekvāta interešu deklarācija. Šai padomē ir jābūt neatkarīgai, tā nedrīkst būt finansēta no valdības līdzekļiem. Tālāk jautājumā par sūdzībām. Sūdzības ir jāiesniedz, jāatbild uz tām vienu mēnesi pēc tam, kad sūdzības ir saņemtas. Un, ja ir diskriminācijas e, konstatācija, tad komisijai divu nedēļu laikā ir jāpieprasa izmaiņas. Šī atbilde viena mēneša laikā var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem. Mēs vēlējāmies stiprināt dalību valstu regulātoru lomu un gribējam jau no paša sākuma izveidot šo dalībvalstu regulātoru tīklu tā, lai visi regulātori informētu par saviem pasākumiem un savu rīcību. Tā, lai būtu arī regulārs tikšanās ar Eiropas komisiju. Ir svarīgi, lai Eiropas komisija aktīvi iesaistītu regulējošās struktūras, it īpaši tajos gadījumos, kad paši regulātori netiek galā ar saviem uzdevumiem. Komisijai ir jāizveido datu bāze, kurā dalību valstu regulātori ievadītu savus datus par visām sūdzībām. tajā varētu izsekot dažādām procedūras stadijām, tāpat arī cenām dažādiem starptautiskiem pārvadājumiem. Tālāk, ja mēs runājam par finansēšanu, Kompromiss paredz, ka infrastruktūras menedžers pieņem biznesa plānu, kurā ir gan investīcija, gan finansēšanas sadaļas. Un konsultācijām ir jānotiek pēc nediskriminējošas pieejas. Dalību valstīm ir jānodrošina tas, lai infrastruktūras menedžera grāmatvedības dokumentos nebūtu deficīta divus gadus pēc kārtas. ja ir finanšu pārpalikums no citām nozarēm, tad to var izmantot uh, budžeta iztrūkuma kompensēšanai. Tālāk, ja mēs runājam par 13. pāntu, par to runājām pēdējā tikšanās reizē ar ēnu referentiem. Mūsu kompromisa priekšlikumā ir paredzēta nediskriminējoša pieeja visiem dzelzceļu pārvadātājiem. struktūru menedžeriem ir jādod vienāda pieeja visiem uzņēmumiem izmantot infrastruktūru. Tas viss notiek uzraudzības organizāciju uzraudzībā. Ir svarīgi, lai dalību valstu regulātori piedāvātu arī pieeju palīdzības centriem. Tad, ja kāds uzņēmums nav saņēmis apmierinošu atbildu uz pieprasījumu. Tad, ja uzņēmums nevar atrast alternatīvu, tad regulātoram ir jāizšķir šī situācija, ņemot vērā iesaistīto pušu vajadzības. Ja operators var nodemonstrēt, ka šīs te infrastruktūras nav izmantojamas šajā periodā, tad Mm, šī prasība nevar tikt apmierināta. Tie tad ir šie kompromisi. Bez tam ir arī deleģētie akti, par kuriem mēs eh, cenšamies panākt kompromisu. Ar ēnu referentiem tieši par šiem kompromisiem runājam ar ēnu referentiem ir paredzēta vēl nākamā tikšanās, kurā mēs runāsim par trešo pielikumu, septīto pielikumu, 31., 32. pantu, 30. pantu, 18. pantu, 1. A pielikumu, 6. un 7. pantu. Un būs arī diskusijas par tiem grozījumiem, kas ir saistīti ar tirgus atvēršanu. Tik tālu par mūsu patreiz paveikto darbu. Paldies no Tautas partijas Kūna kungs lūdzu par šo jautājumu. Danke, Vorsitzender. Danke auch an die Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies arī uh, referendē. Protams, ka redzam, ka tas ir tāds ļoti apjomīgs temats. Eiropas uh, dzelzceļa tirgu liberalizācija un atvēršana. Daudzas lietas jāievērā šai procesā jārod praktiski risinājumi. Negribu atkārtot visu, ko referenti jau pilnīgi pamatoti teica. Mēs pat labam strādājam, esam šajā procesā. Un attiecībā uz deleģētajiem aktiem, uz uh, finansējumu un dalībvalstu iesaistu esam tājuši šies viena otra pozīcijām, tāpat arī runājot par regulātoriem, tās ir arī centrālās tēmas. Un tie būs arī tie galvenie jautājumi, lai pieeju tirkiem visiem vienādi radītu. Izšķirīgi svarīgi ir tas, lai šī nacionālā regulējošā iestāde netiktu burtiski tā kā pārlādēta ar uzdevumiem, lai nebūtu pārāk daudz arī dažādu rakstu uzdevumu. Mums jākoncentrējas uz tieši nu, praktisko darbību, uz cenām, cenu apjomu, struktūru, kā, tie tiek ap, kā cenas tiek apmierināts ar fiksētām izmaksām, um, elastīgām instrumentiem, tāpat arī uh, cēnu sistēma um, darbnīca izmantošanai. Arī tā jābūt caurskatāmai un vienādai visiem izmantotājiem, tāpat arī degviela šajā jomā jābūt pilnīgi skaidrai situācijai. Tāpat arī eh, centrāls jautājums, eh, kam eh, no dzelzceļa uzņēmumiem ir pieeja Eiropas tirgumu un šo dzelzceļa uzņēmumu licencēšanu būs ļoti nozīmīga. Tiem būs jāizpilda kritērija, lai viņi varētu vispār iesaistīties tirgu, un līdz šim tas ir ļoti ilgi, līdz pat diviem gadiem. Un tam vismaz ir jātiek samasnātam līdz sešu mēnešu termiņam. Noteikti, ka par to mēs arī vēl intensīvi diskutēsim, un ir nepieciešams, lai sadarbība Nacionālajām drošības aģentūrām būtu izskatīta, lai būtu šī operabilitāte. Tas mums jānodrošina. Vēl viens jautājums par pakalpojumu sniedzējiem. Jā, protams, ka ļoti daudz ko var šajā punktā ietvert un atrisināt, bet tas ir tāds patiesas tirgus segments. Uh, un uzņēmumi, dzelzceļu uzņēmumi parasti ir arī darbnīcu īpašnieki, un tas ir ļoti nozīmīgi. Un mēs nevarēsim ar likumu spēku vienkārši pateikt, ka tās darbnīcas jums vairs nepieder. Un uh, pakalpojums sniedzēji, jā, uh, jā, pakalpojums jāļauj izmantot visiem tirgu iesaistītajiem. Bet nozīmīgi ir tas, lai būtu godīgi noteikumi um, kā var saņemt pakalpojums arī konkurentiem un kā, mm, cik ilgi tad uh, uzņēmums saņem um, līgumu, kas paredz uh, tam tiesības uh, sniegt pakalpojumus, tad arī, teiksim, ir iespējams investīcijas, investīcijas ļoti konkrētiem pakalpojumiem un arī ļoti konkrētai tehnikai. Tagad jautājums par infrastruktūru menedžeriem. Šeit mēs um, esam vienojušies par kompromisu, bet vēl par to ir jārunā no tautas partijas politiskās grupas. Un var teikt, ka šeit mēs izstrādājam tādu kopēju nostāju. Nu, tas nebūs viegli. Mēs a, ceram, ka varēsim vienoties par pieciem pamatnoteikumiem. Protams, ka finanšu pārvedumu starp infrastruktūrām un uzņēmiem holdingi ietveros ir ļoti nozīmīgs. Ir nepieciešama caurskatāmība attiecībā uz izmaksām, uz izmaksu kontiem, kas uh, tiek nopelnīts infrastruktūrā. Un arī tāpat arī dalībvalstu iemaksas par uh, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu. Tie ir daži no centrālajiem punktiem. Jāskatās, kā mēs varēsim tādu kopēju ceļu rast, nu negribu pārāk detalizēti runāt. Un nu, teikšu tā Um, īpašumtiesību nošķiršanu un holdinga modeļu izveidošanu un atgriešanu. Pie tā jāpieturas visādi citādi, pie tā jau nevajadzēja nemaz ķerties pie tā jautājuma. Paldies, priekšsādātājs. Lielas paldies, Sterks kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu šeit izteikties Larosas kungu vārdā, kurš ir mūsu grupas ēnu referents. Es neieslīgšu pārāk dziļi debatēs, de, detaļās, jo tās tiek apspriestas starp ēnu referentiem. Bet ir pāris eh, principāli jautājumi, kurus es gribētu šeit prezentēt un kas ir svarīgi mūsu grupā. Pirmkārt, es domāju, ka mums ir jārunā pirmkārt un galvenokārt par tirgus atvēršanu. Tas ir mūsu mērķis ko mēs vēlamies sasniegt. Šobrīd Eiropas Savienībā situācija nav ideāla. Mums ir jāizmanto mums piedāvātais projekts, lai mēs tuvinātos šim tirgus atvēršanas ideālam. Manai grupai svarīgi ir tas, lai katrā grupā būtu šī spēcīga regulējošā iestāde, kura varētu izsvērt, kādas ir attiecības starp infrastruktūras menedžeri un dzelzceļa pārvadātājiem. E, ir nepieciešama iestāde, kas kontrolētu viņa attiecības, lai tās būtu caurskatāmas. Es redzu mums piedāvātos kompromisus, tajos redzu, ka ir daudz priekšlikumu, kas sarežģīja situāciju, un visi šie sarežģījumi uh, maz, mazinās regulējušās iestādes autoritāti. Piemēram, 56. kompromiss, kurai paredzēts jauns pants 3c, te ir teikts, ka regulējošā autoritāte var pārskatīt jebkuru lēmumu. Divu nedēļu laikā Eiropas komisija piedāvās grozījums. Kurš Eiropas komisijā nodarbosies ar to? Uh, mums ir 27 regulējošās iestādes dalībvalstīs, kas iesniegs visus savus lēmumu priekšlikums Eiropas komisijai. Un kā tad Eiropas komisija divu mēnešu laikā varēs pateikt, kurš priekšlikums derīgs un kurš nav? Visi zina, kas tad notiks, nekas neno, nedarbosies praksē šāds priekšlikums. Ir vēl vesela virkni citu kompromisu, kas ir līdzīgi šim man nosauktajam, kur komisijai tiek uzlikti daudz un dažādi pienākumi. Tas ir pārāk vienkāršot, manuprāt. Es domāju, mums ir rūpīgi jāapsver šie priekšlikumi. Tas man nešķiet, ka vedīs pie vienkāršošanas, un tas arī nestiprinās dalību valstu regulēšo iestāžu pozīcijas. Ja mēs vēlamies spēcīgas regulēšās iestādes, Tāda Eiropas komisija var būt kaut kāda pēdējā instance, kurā prasa padomu, ja netiek galā paši šī regulēšai iestāde. Tā varētu būt tāda pēdējā iestāde, pie kuras vēršas, bet tā nevarētu būt pienākums dublējošā struktūra, kurai jānosūta visi lēmumi. Pašām regulēšām iestādēm ir jābūt spēcīgām un efektīvām savā darbībā. Kolēģis Kūns jau teica, un es arī piekrītu sekojošam, dalību valstu regulējušām iestādēm ir jārūpējas par caurskatāmību sadarbībā starp dzelzceļa pārvadātājiem un uh, infrastruktūras pārvaldītājiem. Visai finansēšanas sistēmai ir jābūt caurskatāmai un skaidrai, un regulātoram tā ir jāredz. Nedrīkst būt nekādu privileģētu attiecību starp infrastruktūras pārvaldītāju un kādu vienu pārvadātāju. Un pēdējais vērojums priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka mums ir jāturpina vienkāršot piedāvājums. Man grupa tā uzskata, ka patreizējā versija nav optimāla. Pēdējais piemērs, lai ilustrētu šo manu domu, ir šāds. Es vēlētos, lai mēs visi domātu par to, kā praksē darbosies astotais pants par eh, dzelzceļa pārvadātāju finansēšanu. Astotajā pantā ir rakstīts, ka dalību valstī ir jākonsultējas praktiski ar pilnīgi visiem, pirms tiek iesniegts stratēģiskais plāns infrastruktūras veidošanai. Uh, ir jāsazinās gan ar pašvaldībām, gan reģionārām pašvaldībām un iesaistītām pusēm, ar ārotbiedrībām, ne tikai ar parastām ārotbiedrībām, bet arī ar sektoru ārotbiedrībām, lietotājiem un tā tālāk un tā joprojām. Un kas tad notiks ar šo strateģisko plānu, vai tas vispār kādreiz taps gatavs? Manā valstī jau tā diezgan sarežģīti ir pieņemt lēmumus un saprast visu, bet ja vēl vajadzētu piedāvām konsultēties ar pilnīgi visiem, tad nekāds strateģiskais plāns nebūtu. Katrā ziņā dzelzceļš tad vairs nebūtu vajadzīgs, kad tapt šis strateģiskais plāns. Es domāju, ka vajadzētu vienkāršot šo konsultāciju procedūru, kas paredzētu, mm, tā jābūt efektīvai. Izlasīšu vēlreiz angliski to, kas teikt šajā punktā. Uh, infrastruktūras pārvaldītājs saņem no dalību valsts arī finansējumu. Angliski tas ir teikt shall receive financing. Ko tas nozīmē? Šis infrastruktūras pārvaldītājs, lai arī ko viņš izvēlētos, kādu stratēģiju, ja viņam nav pietiekami daudz naudas, tad dalību valsts seks šo te iztrūkumu. Nu, mēs visi taču saprotam, ka tas tā praksē nedarbojas. Uh, Vai tad mēs nerakstām direktīvu šeit? Kā jau es teicu, manuprāt, šajos kompromisos ir ļoti daudz iespēju vienkāršot priekšlikumu, un ir ļoti daudz tādu priekšlikumu, par kuriem ir jādomā, kādas praktiskās sekas tiem būs. Priekšsēdētāji, gribētu jūs visus brīdināt un darīt uzmanīgus vai mums būs pietiekama kohēzija Eiropas parlamentā un tīpaši mūsu transporta komitejā. Šīs dosjē ir tehniski ārkārtīgi sarežģīts. Ir ļoti grūti izdarīt tā, lai visi būtu apmierināti, lai tas būtu konsekvents priekšlikums no A līdz Z, kur visi saprot, un lai mēs visi saprastu, kādas būs sekas tam. Ir jābūt sasaistēs starp visiem punktiem, starp pielikumiem. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, sarežģīts sarežģīts dosie, ar ko mēs šeit nodarbojamies. Es domāju, ka tas veids, kā šobrīd notiek diskusijas, nedos mums konsekventu risinājumu. Mēs nenonāksim pie konsekventa priekšlikuma joprojām ir, zinām, neusticības starp grupām, un šeit es nerunāju tikai par politiskām grupām, vien arī grupu iekšienē ir dalīšanās. Uh, Es domāju, ka tas tā nevar turpināties. Pirmkārt, mums ir nepieciešams vienkāršot priekšlikumu atsevišķās daļas, otrkārt, mums jābūt konsekventiem šī dosie iekšēnē. Ja transporta komiteja nepiedāvās nepretrunīgu iekšēji saskaņotu ziņojumu, tas, protams, nebūs viegli, jo ir viegli iekļūt kaut kādos slazdos. Ja mēs tomēr nevar, mūsu darbs nevainagosies eh, panākumiem, tad es domāju, ka mēs izgāzīsimies, tā būs katastrofa. Vandālenkungs, lūdzu. Onze schaduwrap... Arī es gribētu aizstāt eh, un uzstāties vienu no ēnu referentiem vietā. Izteikšu arī pāris eh, viņa piezīmes un papildināšu tās ar savām piezīmēm. Gribu runāt par regulātoriem. Ja tagad tiks radīta jauna aģentūra ES eh, e ietvaros, tad nesam īsti sajūsmināti par to. Mūsuprāt, jauna ES aģentūra ir pārāk tālajošs solis. Mēs drīzāk gribētu sadarbību. Kā formu izvēlēties? Ja tas paliek pie aģentūras, tad mūsu skatījumā tas ir pārāk tālu noiets posms. Un tagad um, Baltijas valsts un to integrācija, tas ir, tā, šī situācija ir ļoti īpaša, kompleksa, dzelzceļa uh, satiksmes starp uh, Igauniju, Latviju un Lietuvu ir no austrumiem uz riedumiem, nav savienojumi, piemēram, ar uh, Varšavu līdz ar to Tā tad uh, konkrēt spēja tikai attiecībā uz austrumiem tiek uh, vērst uz uh, Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu ir uh, šie virzieni, kuros darbojas uzņēmumi un uh, uzņēmums ļoti bieži finansē valsts. Un es domāju, ka Baltijas uzņēmumiem, uh, ja viņiem jāiesaistās šādā konkrēt spējā, tad tas būtu ļoti sarežģīti. Un tad vēl tirgus liberalizācija. Ja ar. Um, Baltkrievijas, eh, Krievijas un Ukrainas eh, uzņēmumiem ir jāsadarbojas, tad nu, tā ir tāda ļoti specifiska problēma. Man, protams, nav uzreiz tāda risinājuma, ko varētu piedāvāt, bet, domāju, diskutējot par šo direktīvu, mums jāievēro tas, cik tālu varam ievērot īpašo situāciju, kādās atrodas dzelzceļu uzņēmumi Baltijas valstīs. Un tas nav attiecināms tikai uz eh, dzelzceļu, bet arī uz infrastruktūras uzņēmumiem. Uh, ja tiek palielināts ceļu nodeva apjoms, tad, nu, pilnīgi neiespējami būtu, piemēram, jūras pārvadātājiem strādāt, tad labāk būtu pat vairs nepārkraut no kuģiem preces uz dzelzceļu, bet gan uzreiz pievērsties autotransportam. Uh, Lūdzam to ievērot. Domāju, ka citi kolēģi arī vēl uzstāsies, bet kā jūs vērtējat šos Baltijas jautājumus? Piekrīt arī Sterks kunga teiktiem. Neiet jau runa tikai par liberalizāciju, bet brīvu pieeju tirgumu, kas ir jāpadara optimālāk. Tas ir mērķis. Tātad manā valstī mēs redzējām, ka ja ir lielāka tātad manevrēšanas iespēja dzelzceļā, tad arī pārkrāvējiem un to klientiem situācija uzlabojas. Mums vajadzētu ievērot šo pieeju un šo kursu, bet, nu, varētu būt arī sarežģīti. Piemēram, infrastruktūra, operātori un uh, dzelzceļu uzņēmumi. Mēs gribam to pilnībā dažās valstīs nodarbīt, nodalīt, jo dažās valstīs šie um, sektori ir vienā holdinga sabiedrībā apvienojušies, un mēs esam par citu risinājumu. Nākošais infrastruktūras operatori varētu pārbaudīt, vai transporta uzņēmumi varētu akceptēt zinām cenu paaugstinājumu. Bet tas taču nav infrastruktūras operātora uzdevums. Mēs taču gribam tieši šo nodalījumu starp infrastruktūru un satiksmes operātoru. Tātad Nevajadzētu iesaistīties tādā spēlē, kur viens otram melno pēteru piespēlē. Tas arī citos transporta sektoros nepastāv, tātad mums jābūt šeit uzmanīgiem, kas kā rezultāts tiks izstrādāts. Tagad par tirgus um, darbību. Mēs gribētu arī uh, tādus tā kā stimulus un veicinošus faktors transporta uzņēmumiem tiem, kas, piemēram, mazāk trokšņu rada, tā tad infrastruktūras noteikumi, kas varētu būt mainīgi, lai transportētāji, pārvadētāji mm, pievērstos eh, tehnikai, kas eh, radītu mazāku mm, skaņas un eh, trokšņu piesārņojumu un arī piedāvāt labākus tarifus. Nu, tas ir tas, par ko gribam tagad šajā diskusijā runāt. Un arī ļoti uh, ar nepacietību gaidu šo komisijas skaidrojumu par Baltijas valstīm. Jūs jau teicāt, ka tas ir tāds ļoti uh, apjomīgs temats liberalizācija un virzītos priekš. Tas ir tādēļ tik apjomīgs, uh, kad, jo mēs to esam tik apjomīgu veidojuši, jo tas, ko komisija uh, sastāstīja, tas bija pārskats pēc 2001. gada mm, likumdošanas noteikumi bija skaidri. Deviņus gadus viņi gulēja, un tad, nu, pēkšņi sāka aktīvi rīkoties. Un jautājums ir, vai tas, kas eksistē Eiropā, vai tas uh, atbilst uh, tā laika likumiem. Mēs uh, redzam, ka tirgus atvērtība ir ļoti attālināta, drīzāk tirgus nav atvērts, ir daži izņēmumi, tos var nosaukt un vai tā ir īpašumtiesība nošķiršana vai nē, to, par to cenu. Eiropas kopienu tiesa, mēs to esam padarījuši par centrālo tematu, bet neesam vēl uh, tik tālu pavirzījušies uz priekšu, un trešo reizi jau diskutējam tādā vispārējā līmenī. Un ja jārunā par trim principiem, par ko esam vienojušies, nu tad jau mēs praktiski jau būsim izdiskutējuši visu. Jo mēs visi vienojamies par to, ka mums ir nepieciešams stingrs neatkarīgs regulators, visi vienojamies par to, ka ir nepieciešama caurskatāmīga naudas plūsmās, un esam vienojušies par to, ka jāatklāj pieeja pakalpojumu sniedzējiem, lai vispār konkurētspēja būtu nodrošināta. Bet, nu, ja to tikai darītu, tad būs jau sen jau, būtu sen jau vienojušies, bet visam klājas pāri ēnu šai īpašam tiesību nošķiršanai. Nu, pozitīvi salīdzinot ar um, nākošo iepriekšējo jautājumu ir tas, ka nosakam termiņus. Nu, nevar vairs nekādu citādāk to tulkot. Tātad, piemēram, ja esmu iesniedzis sūdzību vai uh, prasību piešķirt kaut kādu noteiktu laiku, tad, nu, nedaudz dienu laikā atbild tiek sniegt. Un tad ir nepieciešama datu banka. Viss ir jāpārbauda. Citādi, nu, kā lai saka, mums būs, ja komisija visu pārbaudīs, tad mums jāveido milzīgs aparāts. Piekrīt Sterks kungam, ka. Uh, Apelācijā ir šis Eiropas līmenis, bet ja 90% no nacionālā līmeņa iestādēm var tikt atrisināts, nu tad jautājums tāds, nu kas tad vēl ir nepieciešams? Mums Eiropa nu nav vēl šeit jāiesaist, tas būtu pārspīlēti. Bet ir vēl dažas problēmas. Gan politiskajās grupās, gan arī starp politiskajām grupām. Ir eh, tādi ļoti stingri uh, uzskata, ka saka, ka nodalījums starp tīkliem un operatoriem ir absolūti nepieciešams, tas ir A un A. Bet tas, ko redz, tas jau nav uh, kaut kāds uh, aizliegums, un ir uh, bieži tā, ka tīkļa uzņēmumi ir nodalīti, bet nav pieejas. Un vienlaikus tiek prasīts tas, un no otras puses arī vienlaikus uh, grozījumu, lai. Uh, kanāli jā, tiktu o, no tā izslēgti vai arī ārtvilcieni netiktu iekļaut, kas nozīmē, ka tad ārtvilcienu sektorā nebūs a, konkurences. Un arī no nākošā gada. Mm šie jautājumi ir atrisināti, un tad mēs atkal prasām desmit gadu pārejas laiku, un tad, kur tad to varam redzēt, kur tas tā vēl tā darīt? darbotos. Un tā tad mēs gribam pilnīgi tirgus arvērtību bez jebkādas diskriminācijas. Un, manuprāt, kas arī praksē nedarbojas, tas varbūt ir bijis labi domāts, bet, nu, ka regulators varbūt kāds, kas, nu, divus gadus nav, piemēram, kādā dzelzceļa uzņēmumā strādājis, par personālajām runājot. Nu, man vācu pieredze rāda, ka pēc pēdējām vēlēšanām tika runāts, kas būs par federālo satiksmes ministri, un man jautāja, vai es varētu iedomāties, uh, Un es teicu, ka nevar iedomāties nevienu cilvēku, bet nu katrā gadījumā tas būs kāds, kas viņa visā profesionālajā dzīvē nekad nav nodarbojies ar satiksmes jautājumiem. Tā tas arī ir kļuvis. Tie ir pēdējie seši Vācijas federālajie satiksmes ministri bijuši, kas nekad iepriekš neko nav zinājuši un mācījušies strādāt, un līdz ar to uh, administrācija var teikt, nu vienalga, kas ir ministrs, mēs jau to darbu padarīsim tā tad um, regulātoram jābūt neatkarīgam. Bet tas jau nav uh, atkarīgs no tā, kur uh, kāds cilvēks ir agrāk vai strādājis vai vēlāk. Nu, piemērs. Vācijā ir MOFA apvienība, kurā ir apvienot nevalstiskās dzelzceļa sabiedrības. Un viņi ļoti precīzi zina visas iespējamos diskriminācijas iespējas monopolistam. Un iedomājieties, ka kā, no Bundestāga kāds uh, not, no, balsot, ka kāds no šīs uh, organizācijas būtu uh, regulātoru priek, iestādes priekšsēdēs. Un tad es būtu priecīgs, jo es domāju, ka nu, tad būtu ļoti grūti kādu disciplinēt, ja kāda šāda persona varētu um, strādāt. Nu, protams, ka vienmēr var vilties cilvēkā, vienalga, ko viņš būtu iepriekš darījis un pēc tam. Bet, nu, un mazās valstīs, kur šīs kapacitātes un potenciāls nemaz nav tik ļoti izteikts, man liekas, ka tas tā vispār ir jānosaka. Un, saturiski ir jāstrādā un jānovērš tas, kas nav iespējams. Tagad par Baltijas valstīm. Es negribētu, lai dokumentos būtu ierakstīts, ka Baltijas valsts saņem e, izņēmumu, bet ir trešās valsts, ir piemēram Bulgārijā, ir satiksme ar Turciju. Nu, tas nav saistīts ar uh, platumu, bet nu, vienalga arī tur ir problēmas. Tādēļ es gribētu teikt, jā, ar trešajām valstīm šeit mēs varam izņēmumus pieļaut, bet nu, neatiecināt Baltijas, ne, nosaukt Baltijas valsts, it kā tikai tur būtu problēma. Thank you. Paldies. Roša kungs, lūdzu. Groša kungs. Jā, fin danka fuzicinu. Paldies, priekšsētāja kungs. Neatkārtošu to, kas tika teikts, bet, nu, daži jautājumi ir jāizceļ šajā diskusijā. Kā Dirks Seks to tikko uzsvēra, mēs esam ieinteresēti, lai ziņa būtu pilnīgi skaidra un vēstījums būtu skaidrs padomē. Mm, diskusijas noteiktā līmenī noteikti un kādēļ nu, tas vispār noteikti. Arī pagājušais par to runāju. Ja tirgus tiek atvērts un visiem būtu brīva pieeja, tad uh, sadaļa dzelzceļā pieaugtu un nodarbinātība visās valstīs, un tad šis jautājums tiktu ātri atrisināts, un mēs būtu sasnieguši to, ko mēs pirms desmit gadiem sagaidījām. Ja? tas, ar ko šodien saskaramies, ir tirgus, kas nav korekti atvērts, ļoti nacionāls, bet eh, it kā uh, samazina darba vietas uh, eh, parādēļ, bet tā tas nemaz nav, jo dalībvalsts jau nemaz vēl nav noteikušas, ko viņas vēlas darīt. Un treškārt, tirgus uh, sadaļa nemaz nepieaug visos uh, gadījumos. Ir labi izņēmumi, un es domāju, ka labie izņēmumi ir no vienas puses tā kā mēs teicām, ka ir tāda uzraucības iestāde, kas ir neatkarība, un es arī negribu tā pārāk tālu doties un teikt, ka tas, kas tur strādā, viņš nedrīkst nekad uh, strādāt, ne, nedrūkst, nedrīkst nekad bijis, strā, bijis darba vietā kādā, nu, piemēram, ar dzelzceļu saistītā, nu, kā tad, teiksim, mežsargs, kas nekad mežā nav bijis. Bet, nu, no, ir, viņam ir jābūt lēmumos neatkarīgam, struktūrā un finansējumā neatkarīgam tam jābūt, un nekādā gadījumā ne menedžers, nekāds uh, uzņēmums nedrīkst tādu ko noteikt, kas dažās valstīs vēl tagad noteikti, un ja to mēs varēsim sasniegt, nu tad jau būsim tālu solis pēruši, un personālam jābūt, kas ir labi izglītots, labi apmaksāts, korekti apmaksāts, un arī attiecīgā laikā uh, atbildēt uz uh, jautājumiem, bet nu nav jāveic pētējumi un nav uh, jāveic ekspertīzes pa pilnīgi viss, jo ja nav nulles, tā noslogo regulātoru, kā ir plānots, tad nu, labāk būtu tā uh, rīkoties, lai, lai mēs nenonāktu pretrunās, proti, ka tas strādātu neef neefektīvi. Un dažkārt licencēšana arī tik ļoti sarežģīta valstīs, ka tas ir tas lielākais šķēršļis, um, pat neskatoties finansējumu regulātoru. Tātad par regulātoru es runāju, mēs teicām, mēs zinām, ko gribam, vienkāršosim situāciju un skaidrosim situāciju. Infrastruktūras menedžers daudzās valstīs uh, tas jau ir finansiāli ļoti sarežģītās situācijās, nu, ir dažādi iemesli dēļ. Nu, vismaz dosim iespēju tā uh, apmaksā to, kas ir jāveic, lai daži varētu šos uzņēmumus pārņemt. Tas nenozīmē, ka nu var pilnīgi mm, nepārbaudīt rīkoties. Direktīva ir taisnība šajā ziņā. Valsts var izlīdzināt, bet nu nevar būt tā, ka izdevumi netiek ah, neviens puses aprēķināt un neviens no otras puses nav atbildīgs. Nu tad ir jābūt šai jā, infrastruktūras pārvaldībai. Un es domāju, ka šeit ir ļoti nozīmīgs punkts. Tā jābūt ir tādai korektai finansējuma schēmai pieeja jau ir radīta. Neaizmirsīsim dažas um, diskusijas, kādas jau bija. Un es arī domāju, ka nevajadzētu minēt Baltijas valstis, bet, uh, bet uh, uh, tos uzņēmumus, kas strādā ar trešajām valstīm, un tas ir jāievērā. Tas, manuprāt, ir korekti. Tā kā arī nelielas valsts, ne tikai Bēļģija, bet Luksemburga, piemēram, tās nevar salīdzināt ar lielām struktūrām. Šeit es negribu izņēmumu, bet, nu, realitāte. Uh, tieši šajās vietās ir savādāk. Tas jāievēro, ka viņiem arī varētu būt tāds uh, spēcīgs regulātors. Un arī mazās valstīs tas palīdzīs, lai tie būtu efektīvi uh, gan lēmu pieņemšanā, gan dzelzceļos un noslēgumā. Vai mēs gribam īpašam tiltšķību nošķiešam jā vai nē? To, ko mēs negribam, lai mums rīt būtu divi lieli uzņēmumi Eiropā, viens par um, kravu pārvadājumiem, otrs par personu pārvadājumiem, un pēc tam no citām valstīm viņi tā tirgus pārņems. Mēs negribam no valsts monopola ārā iziet un rīt divos privātos monopolos atrasties. Tādēļ ceļā mums ir uh, jāstrādā tā, lai mazie varētu izdzīvot un lai uh, lielie būtu godīgāki um, tirgus atvērtībā un pieejā tirgum. Tas, ka lomas ir dažādas, to mēs zinām. Tātad pārtrauksim beidzot diskusijas. Uh, jo tam nav īpaši jēgas, ka mēs sakam, mēs negribam īpašumtiesību nošķiršanu, bet, nu, neliksim tādas noteikumus, kuras nevar izpildīt ar tik detalizētiem noteikumiem, kas nav izpildāmi. Es gribētu, ka mums vajadzētu šeit divas tēzes izvirzīt un gribētu uh, skaidri atbildēt, vai uh, tas ir atrisināms. Un līdz plenārsēdai domāju, kad šie jautājumi tiks skatīti, tad šie jautājumi precīzi jāizskata. Bet es negribētu vairs nekādu enerģiju izlietot runājot par īpašumtiesību nošķiršanu, vai tas ir nepieciešams vai nē. Un negribu teikt, vai īpašumtiesību nošķiršana labāk vai sliktāk. Paldies! Alka Drāvīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentei un visiem tiem, kas ar viņu ir sadarbojušies par ielikto ilgtajām pūlēm, lai rastu risinājumu. Tiešām runa ir par tirgus darbību un par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visiem pārvadātājiem. Taču gribu atgādināt, mēs runājam arī par to, ka mūsu dzelzceļiem ir jābūt efektīvākiem un jādarbojas labāk nekā šobrīd. Nedrīkstam aizmirst arī to, ka tehniskā saskaņotība mums varētu uzlabot. Šajā dosijē tas netiek mm, apspriests nemaz. Es zinu, ka tas nav galvenais e, šī priekšlikuma mērķis, taču ir jāņem vērā, ka labāka interoperabilitāte būtu vajadzīga. Starp referentu un ēnu referentiem ir zināms viedokļu atšķirības, taču šobrīd man ir tāds sajūta, ka esam atkal uz pareizā ceļa. Uh, Mēs e, esam nedaudz nomierinājušies un varam turpināt sadarboties. Protams, ka ir jautājumi, par kuriem mēs nekad nebūsim pilnīgi viensprāts, bet tomēr lietas e, iet uz priekšu un zināms progress. Referenti jau to teica. Nu, piemēram, jautājumā par reglamentāciju mēs varam vienoties, tāpat arī par infrastruktūras pārvaldītāju finansēšanu, par deleģētajiem aktiem. Uh, pār būtiskākajiem pakalpojumiem un caurskatāmības jautājumiem arī es domāju, ka būs iespējams panākt konsensus. Piekrītu Matjē tajā jautājumā, ka pēc tam mums būtu jārunā par struktūru, un ar to nevajadzētu sākt. Šobrīd mēs runājam par šo īpašumu tiesību uh, nošķiršanu, bet tas nav primārais jautājums. Vispirms mums jāatrisina ir daži svarīgāki jautājumi. Gribētu nedaudz rēģēt. Dirk, es uh, piekrītu tev, ka tu tiešām šeit esi nobežies par to, kā ir definēta Eiropas komisijas loma. Mums tiešām ir tāda tendence sarežģīt pašiem sev dzīvi un dažādas lietas. Mums vajadzētu uzklausīt komisijas viedokli. Vai komisijai pašai liekas, ka viņai automātiski vajadzētu sniegt savu viedokli par vismazākiem sīkākiem lēmumiem, kurus pieņem dalību valstu regulējušās iestādes? Varbūt Eiropas komisija arī pati sevi redz drīzāk kā tādu strīdu izšķīrēju un pēdējo instanci, nevis automātisku padomdevēju. bet es uzskatu, ka patreizējais priekšlikums tomēr stiprina dalību valstu regulējušās iestādes un sagatavo arī augsni Eiropas Savienības līmeņa regulātoru izveidotāju. Tālāk, ja mēs runājam par infrastruktūras pārvaldītāju finansēšanu, Izstrādājot stratēģiju, protams, ir labi konsultēties ar iesaistītām pusēm, bet ne, nebūtu neobligāti ir jāņem vērā visu šo konsultāciju rezultāti stratēģijas uh, galīgajā variantā. Es personiski domāju, ka ir gluži vērtīgi konsultēties ar lietotājiem. Tas man liekas loģiski ka kāds vēlas izstrādāt stratēģiju, uzklausīt arī šos lietotājus. Un arī labi, ja mēs to uzliekam uz papīra. Tālāk tāds vispārīgāks komentārs ko pieminēja jau daži kolēģi. Es domāju, ka mums ir jāatbild uz jautājumu, cik detalizēti mēs gribam rakstīt šo priekšlikumu. Vai tiešām ir jāieslīgs tādās detaļās. Es arī esmu no tiem, kuri uzskata, ka lietas ir jāpadara pēc iespējas vienkāršākas un konsekventas, protams, šā, šī priekšlikuma iekšienē. Tālāk runājot par metodi. Mēs šobrīd daļēji varam vienoties par atsevišķiem aspektiem, taču šī dokumenta tapšanas pēdējā brīdī mums vajadzētu vēlreiz to pārbaudīt, vai tas ir iekšēji konsekvents. Un nedrīkstam nekad aizmirst galveno mērķi vai mūsu darbu darba beigās mēs tiešām padarīsim mūsu dzelzceļus efektīvākus, vai mūsu uh, pasažieri būs apmierinātāki, vai dzelzceļu pārvadātāji būt, būs konkurēt spējīgāk ar citām transporta, mm, ar citiem transporta veidiem. Ir arī tādi jautājumi, kas šeit nav izskanējuši un kurus, manuprāt, vajadzētu debatēs pieminēt un arī kompromisos. Nu, piemēram, uh, kā notiek uh, satiksme krīzes apstākļos. Beļģijā un arī citās valstīs laik pa laikam notiek dzelzceļa katastrofas. Uh, dzelzceļa pārvadātājs ir atkarīgs no dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja. Nevienmēr pārvadātājs zina visu par problēmām, kas radušās infrastruktūrā. Šī komunikācija varētu būt labāka, daudz labāka un ātrāka nekā tā ir šobrīd. Uh, It īpaši krīzes gadījumos. Un visbeidzot, priekšsādātāji, es domāju, ka kaut kas ir jādara arī mūsu klientu patērētāju labā. Uh, ir jādara tā, lai informācija par dzelzceļu būtu vieglāk atrodama. Šodien taču ir ļoti daudz jaunu tehnoloģisko iespēju, ir jauni veidi telefoni, plauksdatori un tā tālāk. E, būtu ļoti viegli atrast to pašu informāciju, ko mēs šobrīd varam atrast par lidmašīnām, par dzelzceļiem šādā te veidā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, piemēram, iPhone vai E, kādā plauksts datorā varētu atrast to, kā aizbraukt no Beļģijas uz Spāniju ar vilcienu. Tas, manuprāt, atvieglot. Paldies. Rikē kungs, lūdzu. Brievement. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi, lai neatkārtotu kolēģi iepriekš teikto, es gribētu uzslavēt mūsu referenti, kura ļoti ar tādu sievišķīgu gudrību virsās uz priekšu pa sarežģīto grūto ceļu jāatzīst, ka pašreizējā situācija dzelzceļa jomā Eiropā nav apmierinoša. Un mēs šajā komitejā runājam par zaļināšanu, CO2 izmešu samazināšanu un tam līdzīgiem aspektiem, bet to, šos mērķus mēs nespēsim sasniegt, ja dzelzceļš nespēs konkurēt ar citiem transporta veidiem, konkrēt arī aviāciju. Lai Uh, šī sistēma tiešām spētu konkurēt, tai ir jābūt pilnīgi atvērtai un uh, tajā jāvalda konkurencei. Uh, tagad ir pagājuši jau desmit gadi, kopš tika pieņemta pirmā dzelzceļa pakete, un tās mērķi un nosacījumi lielā mērā nav izpildīti. Es nevēlos, lai arī ar šiem uh, Uh, šiem, šo dokumentu paketu notiktu kaut kas līdzīgs. Un tādēļ mums ir uh, jādomā par ļoti efektīvu un skaidru uh, darbu, nostāju. Daudz, kas jau izskanēja kolēģu teiktajā, proti, ka ir nepieciešami stipri nacionālie regulā, regulātori, uh, procedūrām ir jābūt vienkāršām, skaidrām, nevajag pārāk lielu slogu uzlikt komisijai, veicot pastāvīgas konsultācijas un, ja nacionālie operatori ir stipri, tad uh, Eh, tie varētu ciešāk sadarboties ar aģentūru. Nezinu, vai būtu nepieciešama jauna aģentūra. Bet mums ir jādomā arī par tādiem aspektiem, kas ir ļoti būtiski, kā drošība un sadarbības spēja. Ja mēs šos jautājumus nespēsim atrisināt šajā otrajā paketē, tad mēs neko nebūsim panākuši. Tālāk par finansējumu un uh, infrastruktūras izmantošanas tarifiem arī šajā jomā mums ir vajadzīgi uh, vienkārši saprotami risinājumi. Tā tad ir jābūt skaidrībai un vienkāršībai, un tas garantēs uh, darbības efektivitāti. Un pēdējais uh, jautājums ir īpašuma tiesību nošķiršana. Visi piekrīt, ka tas ir nosacījums tirgus atvēršanai, un mums tiešām vajadzētu skaidrāku tirgus atvēršanu panākt. Bet uh, uh, mums uh, nav nepieciešams sarežģīt situāciju uh, Uh, pārvadājumu jomā kabotāžu ziņā izstrādājot ļoti sarežģītus likumdošanas aktus, ja mēs neatveram tirgu nacionālā līmenī. Katru reizi, kad mēs atkāpjamies soli no mūsu pozīcijām, tas noved pie tā, ka visa šī situācija kļūst arvien sarežģītāk. Un tagad mēs sakam, mēs nenodalīsim īpašumu tiesības, bet mēs veicināsim konkurenci, un tas nenovedīs pie mūsu darbības efektivitātes uzlabošanās. Uh, mums ir jādomā par vienkāršību, skaidrību, par drošības paaugstināšanu un sadarbību spēju, un tikai tad dzelzceļš varēs tiešām kļūt par uh, efekt, e, ticamu konkurentu sauszemes ceļu transportam. Paldies, paldies, Pērkarkungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšstādātāji kungs. Arī es gribētu sveikt referenti un tikai pāris uh, papildus piezīmes, jo ļoti daudz, kas jau tika teikts, un it īpaši par principiāliem jautājumiem. Bet man liekas, ka uh, ir jābūt liederīgam, atkal pievērsties sākotnējam izejas punktam, lai redzētu, kāds ir mērķis. Īpaši uh, iepriekšējais runātājs par to tam pievērsās, proti, ka mērķis. Mērķis ir alternatīva ceļu pārvadojumiem. Un arī ceļošanu atvieglot pa Eiropu. Tāpat kā tas ir pats par sevi saprotams ar lidmašīnu, tā jābūt pilnīgi caurskatāmībai plā, jā, laika grafikos, pārvadājumos un jāsamazina visādi šķēršļi un ierobežojumi. Un jāpadara arī vieglāk pieeja tirgumu. Ja mēs to kā mērķi aizvien atceramies, tad nepieļausim to kļūdu. No nu, ārkārtīgi detalizēti regulatoriski rīkoties. Esmu jauns šajā komitejā un uh, daudzās lietās neesmu tik ļoti kompetents kā lielākā daļa deputātu šeit, bet ja es paraugos uz vienu lielu daļu no šiem jautājumiem, tad man liekas, ka mēs saskaramies ar tādu risku, ja mēs kā parlaments tik ļoti detalizētas risinājums piedāvājam tā kā šeit tagad, šajā priekšlikumā, tad uh, parlaments. Uh, nu, varētu tikt uh, vērtāts kā tāds pārregula, pārmērīgs regulētājs Eiropas līmenī. Uh, un tad būsim zaudējuši mērķu no mūsu, teiksim, tādu plašāku skatījumu. Un ja tikai dažas detaļas es šeit uh, izņemšu, nu, piemēram, kompromiss divi attiecībā uz sesto pantu un septīto pantu par infrastruktūru menedžmentu vai pārvaldību un arī regulējums saglabājam kā piemēram pielikumā par valžu uh, dalībniekiem, kas uh, nedrīkst uh, tad uh, pārkāpt kādas darbošanās uh, termiņus divi gadi, trīs gadi. Mēs ļoti daudzās detaļās um, sapinamies un sadalāmies. Es domāju, ka no daudz kā jāatsakās. Ir jāsvītrodies, ka daudz, kas šeit ir minēts arī šajā kompromisā. Uh, pielikumā, jo nu pārāk detalizēts ir šis uzskatījums, un ja jūs paskatīsieties, piemēram, 13. pāntu, tad mums eh, visdrīzāk, nu, izteiks priekšlikumu, ka mēs nemaz ekonomiski nerīkojamies, nedomājam, jo, jā, pakalpojumiem jātiek eh, brīvi piedāvātiem, un tie, kas eh, nepiedāvā pakalpojums, ka tam nav tikai jāpamato, kāpēc nē, bet jānosauc kāds konkurents, kas šādu pakalpojumu, kas ir prasīts tehniski adekvāti un cenas viņa adekvāti varētu piedāvāt, tad nu, tā taču tas nevarētu būt. Šeit ir. Uh, uh, šeit būtu pietiekams vienkārši pamatot, kādēļ uh, ir šis atteikums. Es domāju, ka mums jābūt uzmanīgiem, tāpat arī trokšņi un pārēķins arī mm, ceļu satiksmē par to diskutējām. Nu, mērķim jābūt eh, skaidram un eh, nu, jābūt tādam tā kā pamieram starp eh, auto pārvadātājiem un dzelzceļu. Un arī šeit, tur, kur dalībvalsts var ko pārreģināt un trokšņa izmaksas var pāraprēķināt, tad nu, tāpat tam jābūt arī attiecinātam uz, attiecībā uz dzelzceļu. Nu, gribu teikt, ka daudzas iespējas ir, un mēs varētu no daudz kā vēl atkāpties. Uh, lai uh, tādus fokusētāku pieeju pieņemtu un lai mēs varētu arī publiski to pamatot un lai mēs varētu teikt, Eiropas parlaments ir par šo brīvo pieeju uh, dzelzceļa sateicēm plašām iespējām ceļot ar kvalitatīviem pakalpojumiem, caurskatāmām cenām un labiem piedāvājumiem. Paldies! Paldies, Zasādas kungs! Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Gratuluję pani poseł sprawozdawczyni oraz wszystkim sprawozdawcom cieniom ich pracy. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uzslavēt mūsu referenti un visus viņas līdzstrādniekus. Man ir daži komentāri par kompromisa grozījumiem, un es gribētu pievērsties uh, finansējumam. Uh, Uh, un trokšņa piesārņojumam. Astotā pielikuma pirmais un piektais punkts. Uh, šie jautājumi būtu jānosaka uh, izpild aktā un pēc tam operators būtu atbildīgs par progresīvu pakāpenisku izpildu. Šobrīd situācija ir ļoti atšķirīga. Uh, Komisija nav veikusi detalizētu analīzi par cenas aprēķina metodiku, kas ir iekļauta astotajā pielikumā. Šis punkts būtu jāsvītro un izpilda akti būtu jābalsta uz um, situācijas detalizētu analīzi un ietekmes novērtējumu. Tālāk par uh, atlaižu uh, noteikšanu. Šeit būtu jādomā par sadarbības spējas veicināšanu gan attiecībā uz ritošo sastāvu, gan infrastruktūru. Pašreizējais priekšlikums var novest pie tā, ka pārvadātājs centīsies amortizēt uh, peļņas zudumu, paaugstinot cenas citās pakalpojumu kategorijās. Ņemot vērā to, ka transporta izmaksas un to aprēķināšanas metodika vēl nav apstiprināta, tā jāatzīst, ka risinājuma attiecībā uz trokšņa piesārņojuma samazināšanu ir priekšlaicīgi. Ir šīs jautājums būtu jāatliek līdz 2020. gadam. Uh, un mums būtu nepieciešams atbilstošs regulējums, un tas vairāk rosinātu veikt uh, atbilstošas pasākumus, nevis vienkārši dažādu tarifu atvieglojumu noteikšana. Piemēram, atvieglojumi uh, tiem pārvadātājiem, kam ir um, ritošais sastāvs, kas ir efektīvāks un mm, rada mazāku troksni, vienkārši no tirgus izslēgtu citus pārvadātājus, kam nebūtu šādu ritošā sastāvu viņu rīcībā. Paldies. Vārds Kančāna kungam. Es uh, vēlētos pateikties referentējas Irakjānī kundzei Protams, šis um, darbs pie dokumenta nebija vienkāršs. Dokuments, kas ir manā priekšā, šeit ir, uh, uh piemēram, punkts 13, kur ir teikts par tirgus atvēršanu, dokuments nav pieejams, un tas ir mūsu diskusijas viens no galvenajiem jautājumiem. Tātad šis darbs vēl nav pabeigts, un mēs nezinām, kas notiek tirgus atvēršanas frontē, ja tā varētu teikt. Tas uh, ir tā starp citu šur un tur pieminēts, bet uh, šeit ceturtajā nodaļā uh, ir. Uh, tukšums, un uh, tas liecina, ka vēl viss nav izdarīts, kā tas vajadzīgs. Es domāju, ka vispirms ir uh, jāsāk ar tirgus atvēršanu. Mēs, protams, varam sarežģīt un regulēt visu, ko, bet ja tirgus atvērts, tirgus nepastāv, tad tas ir bezjēdzīgi. Un uh, šeit ir jādomā par to vispār, kas ir reāli izdarāms un kas nav. Un es tiešām gribētu uh, uzzināt, vai kāds man var pateikt, vai kādreiz tiks šis tirgus atvērts vai nē. Protams, ir svarīgi arī, lai būtu stingri regulētāji, bet arī tikai tad, ja tirgus ir atvērts. Un arī tāpat runājot par īpašumu tiesību nošķiršanu, tā ir jēga tikai tad, ja ir atvērts tirgus. Manuprāt, tirgus atvēršana ir galvenais priekšnosacījums visiem citiem jautājumiem, par ko mēs šeit diskusēj, diskutējam. Dzelzceļš nespēs uh, konkurēt ar citiem transporta veidiem, ja nebūs nodrošināta savietojamība. Mums ir nepieciešams nodrošināt savienojumu starp dažādiem uh, tīkliem un ir jāizveido savienojumi, kur tādu šobrīd trūkst. Tālāk par īpašumtiesību nošķiršanu. Ja mēs runājam par to, ka kādām piedara īpa, eh, infrastruktūra un ka ir infrastruktūras pārvaldītāji un pēc tam ir no otras puses eh, pārvadātāji, tad šeit ir divas eh, it kā atsevišķas lietas, ja ir divi uzņēmumi, kas ir viens no otra pilnīgi neatkarīgi, mums, protams, ir jādomā arī par to, kā rast kompromisus. Un man par šo kompromisu priekšlikumu ir uh, vairāki jautājumi. Šeit ir runa par e-punktu, par īpašumtiesību nošķiršanu. Vai kāds man var pateikt, kurš iecels vadītāju šai uzņēmumā, kas īstenos tās biznesa plānu un tikai tad, kad būs atbildēts šis jautājums, tad mēs varēsim runāt tālāk un uh, runāt par to, kā panākt kompromisu starp šīm divām funkcijām, starp diviem uzņēmumiem. Man šķiet, ka šeit ir arī pāris kļūdas iezagušās šajā tekstā. Varbūt sekretariāts var tās uh, izlabot. Šeit ir atsauces uz, uz tādām, kam nekas neatbilst. Un te tādi ļoti tehniski jautājumi, kas arī būtu jāprecizē. Paldies! Es pats tagad arī vēlētos piedalīties debatēs un teikt, ka bija ļoti interesanti ieklausīties uh, deputātu teiktajā. Es Strasbūrā jūlijā uh, vadīju ēnu referentu sanāksmi, un tas, ko es dzirdu šodien, uh, ļoti atšķiras no no tās attieksmes, kas bija jūtama ēnu referentu sanāksmē. Šeit mēs runājam par, toreiz mēs runājam par dažādām problēmām, un te daudzi saka, vajag visu vienkāršot un nevajag sarežģīt to visu, bet varbūt būtu labāk, ja visi komitejas deputāti varētu piedalīties ēnu referents sanāksmē, un tad mēs daudz ko būtu atrasinājuši. Šis galvenā problēma šobrīd ir tā, ka process ir ļoti ievilcies. Mums būtu uh, šis jautājums jāizskata līdz novembrim parlamentā. Padomē jau ir sava nostāja, un mēs tagad virzāmies kā tāds lēns krāvas vilciens, un mums būtu jābrauc drīzāk ātri vilcienam. Un tādēļ mm, tiešām uh, mums jāsaprot, kāpēc mēs tā visi interesējamies par šo jautājumu, kāpēc mēs to visu sakām. Uh, pagātnē gandrīz nekas nav izdarīts, kā to norādīja Maikls Kr Mihails Krāmers. Deviņu gadu laikā gandrīz nekas nav izdarīts pirms, uh, kopš pirmās dzelzceļa paketes pieņemšanas. Mums visiem ir jāapzinās, kādi ir mūsu pienākumi, kādi ir mūsu komitejas deputātu pienākumi, tāpat arī referentam. Referentiem jāuzņemas atbildība par šādu tehnisku jautājumu. Es uh, iebilstu, ka komisijas priekšlikums ir pārāk tehnisks, un varbūt tas ir tas āķis mums būtu nepieciešams vienkāršāks komisijas priekšlikums, nevis tāds bieza, bieza instrukciju grāmata, ko komisija ir sastādījusi. Es nevēlētos, lai mēs pārliecīgi regulētu šo jomu, bet mums ir jānodrošina, lai regulātori varētu darboties neatkarīgi, lai tiem būtu visi nepieciešamie instrumenti Es vēlos, lai regulātori regulētu, lai pārvadātāji pārvadātu un infrastruktūras pārvaldītāji pārvaldītu infrastruktūru. Bet es nevēlētos, un šādas briesmas tomēr šobrīd pastāv, ka uh, pārvadātāji cen, censtos uh, regulēt kaut ko, regulātori vēlētos pārvaldīt infrastruktūru un infrastruktūras pārvaldītāju brauktu ar vilcieniem, vadīt vilcienus, un tad nu, mēs tiešām nonāksim pie katastrofas. Es tomēr ceru, ka mums izdosies panākt progresu mūsu turpmākajās sanāksmēs. Un Antonijā jāsaka, pagāja apmēram stunda pirms mēs panācām kompromisu vienā no septiņām vai astoņām jomām. Tas liecina par to, cik grūts ir uh, mūsu uzdevums, pat ja mēs visi esam pilni labās gribas, bet mums ir jāatzīst, ka varbūt mēs cenšamies panākt kaut ko neiespējamu, lai visas grupas atbalstītu šos kompromisus. Varbūt galu galā komitejā vienkārši ir jābalso par to, kas, eh, kas ir piedāvāts, un tad jau redzēsim, kas notiks. Un tagad komisijas pārstāvis Roitkungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Uh, jā, jāsaka, ka manī eh, ļoti ieinteresēja šīs diskusijas, kas bija vērstas nākotnē Un gribu jums atgādināt šajā kontekstā dažus uh, elementus un datumus. Atbilstošie komisāri un ģenerāldirektors, kas esmu es, uh, izjūta spiedienu piedāvāt uh, kaut ko jaunu priekšlikumu, un tad pagājušā gada septembrī līdztekus pārkāpumu procedūrai uh, mēs piedāvājām šo uh, priekšlikumu pārskatīt uh, dzelzceļa paketi, un tagad uh, ir pagājuši deviņi mēneši, bija pagājuši deviņi mēneši, kad uh, padoma apstiprināja savu priekšlikumu. Tātad šeit ir jūtams tas, ka ir jāsteidzas, ka ir jāvirzās strauji uz priekšu pārskatot šo dzelzceļu paketi. Mēs apzināti koncentrējāmies uz trim galveniem jautājumiem. Viens ir ilgtermiņa eh, stratēģija infrastruktūrai attiecībā uz eh, finansējumu, tarifu noteikšanu, bilances līdzsvarošanu. Otrs ir regulējums, regulātoru funkcijas. Un trešais jautājums ir eh, papildu pakalpojumu, kā to noteica Kančāna kungs energopiegādes jautājumu un, un citi. Tātad šie bija tie trīs galvenie jautājumi, kam mēs pievērsām galveno uzmanību šai priekšlikumā. Un uh, Sterakjani kundzes uh, ziņojumam ir iesniegts daudz grozījumu, ir arī kompromisu grozījumi, kas iet pareizajā virzienā. Bet es gribu teikt pavisam atklāti. Mūsu satrauc tas, ko mēs šobrīd uh, lasām šajā projektā. Un sāksim ar īpašumtiesību nošķiršanu. Kad es ierados šai komitejā 27. septembrī, man jautāja, kas ir īpašumtiesību nošķiršana. Un es skaidri atbildēju, mūsu stratēģija ir tāda. Uh, vērsties tiesā, lai tiesa izvērtē, vai 2006. gada paziņojuma piektais pielikums ietver pareizo interpretāciju vai nē. Un šajā pārskatītajā dzelzceļa paketē mēs nerunājam par īpašumu tiesību nošķiršanu. Mēs um, neatbalstījām vispārējo dalību valstu nostāju Uh, pārskatīt uh, pirmo dzelzceļa paketu šajā jautājumā, bet ir arī tāda vienošanās. Mēs ievērosim tiesas nostājušais jautājumos un necentīsimies rast kaut kādus apkārtceļus un, un citus risinājumus. Tas nozīmē, ka mēs neatbalstām to, lai pašreizējā tiesību aktu pārskatīšanas procedūra tikt izmantot īpašuma tiesību nošķiršanas jautājumu risināšanai. Komisārs Kalas ir apņēmies nākt klajā ar priekšlikumu 2012. gadā, un mēs pie tā strādājam, un ja mēs spēsim ātri pieņemt šo jauno dzelceļu paketes versiju, tad uh, strādājot pie šī jaunā priešlikuma, mēs ņemsim vērā arī uh, jautājumu par iekšzemes pārvadāju, pasažieru pārvadājumu liberalizāciju. Uh, un par šiem jautājumiem tātad ir būs runa Baltajā grāmatā un arī par certifikāciju būs runa, bet uh, pie tā mēs strādāsim 2012. gadā. Bet ja mēs tagad šo, šo dokumentu kopumu paplašināsim ar visiem citiem papildu jautājumiem, tad es varētu prognozēt, ka mums būs ļoti piesātināts un garas sarunas un uh, komisija nāks klajā ar priekšlikumu varbūt šā parlamenta pilnvaru termiņu laikā, bet varbūt 2013. un 2014. gadā, un mēs būsim zaudējuši varbūt pa četrus gadus. Un to es gribu jums paziņot īpašuma tiesību nošķiršanas un liberalizācijas sakarā. Tagad runāšu par konkrētiem kompromisu grozījumiem jāatzīst, ka daudzos kompromisa grozījumos ir pausts atbalsts mūsu nostājai pretstatā tam, kāda ir nostāja padome par precīzu definīciju, kas ir piekļuve pakalpojumu infrastruktūrai par regulātoriem un uh, citiem jautājumiem, bet mūs satrauc arī atsevišķi grozījumi, kuros mums ir tāda sajūta, ka mēs ejam atpakaļ, ka mēs kāpjamies atpakaļ runājot par vispārējo pieju un attiecībā uz komisijas priekšlikumu kā tādu. Daži grozījumi vājina šos formulējumus. Un tagad, klausoties jūsu debatēs, es jāatzīst, ka es nesaprotu, kas notiek. Minēšu trīs piemērus. Par infrastruktūras pārvaldītāju bilancēm un bilanču līdzsvarošanu. Ir šeit ierosināts par trim gadiem. Padome arī runā par trim gadiem, bet saska, sasauce šeit ir atsauce uz Uh, daudz gadu līgumiem, bet jums šādas atsaucas pat nav. Otrs piemērs. Uh, pakalpojumu infrastruktūras pārvaldītāji. Mēs komisiju lūdzām uh, juridiski nošķirt šo jautājumu. Kom, uh, padomi to neatbalstīja, bet tā bija tomēr gatava uh, paredzēt vismaz rēķinu nošķiršanu, lai būtu caurskatāmība, bet jūs vēlaties, lai viss būtu nošķirts. Treškārt, nacionāli regulātori. Jūs vēlaties ierobežot nacionālo regulātoru pilnvaras, uh, tikai aptverot diskrimināciju vai cīņu pret diskrimināciju, bet citās jomās, kā pārmērīgi augsti tarifi, neatbilstoša darbība, neat, nepietiekama informācija par apkopes grafikiem un citiem jautājumiem, tie neskar diskrimināciju, bet gan skar visus uh, operatorus, bet jūs šos priekšlikumus neatbalstāt. Var minēt arī virkni citu detalizētāku jautājumu. Piemēram, loma, kādu jūs vēlaties piešķirt deleģētajiem aktiem un citiem jautājumiem, bet Es gribu teikt, ka virkne šo kompromisu ir patiesībā solis atpakaļ salīdzinot ar vispārējo pieeju, kas ir Uh, šeit piedāvāt. Mēs uh, uzskatām, jā, ka ir nepieciešams vienkāršot un mazināt birokrātiju. Gribu teikt uh, Sterks kungam, ka mēs tiešām nevēlamies, lai pie mums vērstos uh, katrā jautājumā 27 dalību valstis. Patiesībā mums jau 63. pantā ir paredzēts, ka uh, komisija var iesaistīties katrā jautājuma risināšanā, bet tas nozīmē, ka komisija nav jāpārpludina ar dažādiem birokrātiskiem pieprasījumiem par atzinumu sniegšanu un visās valodās, un divu nedēļu laikā jau mēs to katrā gadījumā nevarēsim paveikt. Mēs arī uzskatām, ka tāda specifiska situācija, kāda ir Baltijas valstu situācija, ir jāatspoguļo, bet nostāja ir tāda, kā iestājas brīdī. Nevar būt atkāpes. Var būt pārējais periods, bet nekādas atkāpes vai izņēmumi. Nekādi pastāvīgi izņēmumi nav jāparedz. Un Diemžēl mans laiks ir ierobežots, tādēļ es nevaru visus jūsu izteikumus komentēt, bet vēlos uzsvērt, ka mūsu politikas centrā ir dzelzceļš, un tā tas būs vairākus turpmākos gadus. Mērķi ir minēti Baltajā grāmatā, tagad mums jāvirzās uz priekšu. Viceprezidents Kallas ir apņēmības pilns strādāt pie šā jautājuma veidojot vienoto dzelzceļa telpu, bet lūdzu atcerieties, ka šis uh, dzelzceļa paketes pārskatīšanas darbs ir tikai viens solis. Mums ir jādomā arī par uh, ātrāku certifikācijas procesu, par pasažieru pārvadājumu, liberalizāciju, dalību valstīs un un, un vēl citus jautājumus mēs apspriedīsim šajā komitejā, un arī īpašumtiesību nošķiršanas jautājumu, bet lūdzu nesajauksim visu kopā vienā katlā, jo tas tikai paralizēs mūsu darbu. Un es uh, tikai vēlējos jūs informēt par to, kāds ir komisijas skatījums uz šo jautājumu. Paldies! Paldies komisijai! Un uh, noslēgumā došu vārdu Sirakjānī kundzei. Sī, grazie, <clears throat> prezident. Paldies. Paldies, priekšstādātāji kungs. Nu, es. Uh, Tomēr uh, gribētu zināt, vai nu tad komisijā iekšienā tāds ļoti, ļoti, tik ļoti skaidri tiek runāts, kā uh, Komisijas pārstāvs šodien uzstājās, Kālas kungs teica, ka viņš grib īpašam tiešību nošķiršanu. Nu, tad taču tam arī vajadzētu atspogļoties jaunajā darba variantā, un tad viņam to vajadzētu tad izdiskutēt ar citiem komisāriem un arī komisijas darbiniekiem. Un tā tad, nu, vai tad komisijas ietvaros komunikācija funkcionē? Man liekas, ka tas nav pietiekami skaidrs šeit tā pateikts. Un, ja vēlas to tā vienkārši izdzīt cauri parlamentam, tad man liekas, ka tas nav piemērot, jo uh, jaunais variants uh, to parlamentā saņēmām samērā vēl, un komisija vēlas to pēc iespējas ātrāk atrisināt un vēlas uh, jauno dokumentu variantu virzīt tā, lai arī citu komisāru projekti šeit atbilstīgi laika ietvariem atbilstoši varētu tikt īstenot, un to mēs uzzinām tikai tagad. Nu, būtu jau labāk, ja komisārs to būtu pateicis agrāk. Bet es domāju, ka parlamentam nevajadzētu tā sakot šim aicinājumam. Mums šeit ir citi uzdevumi. Parlamentam vajadzētu ambiciozi rīkoties un ambiciozi vērtēt uh, iesniegtos dokumentus, jo šeit mēs runājam par vienotu dzelzceļa telpu Eiropā un tādēļ parlamentam vajadzētu pievērsties visām tēmēm, kādas ir šeit uh, pieminēts jaunajā dokumentu variantā. Ir arī kompromisi izstrādāti, daļai šie kompromisi jau ir uh, diskutēti. Mēs tiešām cenšamies pēc iespējas vienkāršas risinājumus rast arī attiecībā uz, piemēram, regulātoriem. Nu, varbūt eh, daži kompromisi ir eh, jānorāda, jo tie pārāk ierobežo regulātora tiesības vēlos norādīt uz to, ka daži aspekti kompromisos ir uh, nākuši no ēnu referentiem, ne tikai no manas, un kompromisi izriet no sadarbības. Mēs gribam neatkarīgu, spēcīgu regulātoru, kas eh, patiesi arī caurskatām, pildīt savus eh, uzdevumus tādus, kādi tie ir kompromisos vēlreiz minēt un aprakstīt. Tagad par vienkāršošanu. Mēs centīsimies uh, pēc iespējas vienkāršāku formulējumu rast, bet es domāju, ka mēs jau esam tā nu, ļoti skaidri domājuši par uh, skaidrību. Tagad par Baltijas valstīm. Šeit ir nu, tāda diezgan atklāta diskusija ar Zīles kungu, kas vienmēr ļoti atklāti par šo jautājumu ir runājis. Arī es nebūtu par tādu uh, izņēmumu risinājumu, bet drīzāk par tādu iesaistītu. Uh, Izņēmumu. Tas liekas, ka izriet arī no padomas darba un padomu secinājumiem. Es domāju, ka Eiropas parlamentam šeit jānosprauž tādi augstāki mērķi. Un nacionālos regulātors uh, ar tiem jāstrādā tā, kā mēs kompromisu grozījumos esam pievērsušies šim jautājumam. Mēs runājam par caurskatāmību. Mēs nerunājam vairs par īpašumtiesību nošķiršanu grozījumos. Uh, gan grāmatvedībā, gan uh, administratīvajās padomēs, gan caurskatām risinājumi. Un, kā priekšsēdētājs Simpson kungs teica, labāk tādu lomu norobežošanu attiecībā uz dzelzceļu jomā iesaistītajiem. Nākošie jautājumi. Piemēram, finansējums. Man liekas, ka mūsu uh, Uh, kompromiss teksts ir ļoti labs arī attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Šeit ir ļoti skaidrs viss arī par 13. pantu, proti par pakalpojumu sniedzējiem. Arī šodien vēl mēs uh, turpināsim darbu pie kompromisa tekstiem. Es personīgi nedomāju, ka varu pilnībā, teiksim, atbilst visam tam, ko komisijas pārstāvs teica. Jo. Paldies, Rakjānī kundze. Uh šobrīd beigsim šīs debatas, taču nevaram uzskatīt tās par pilnīgi pabeigtām. Protams, ka ir vēl tēmas, par kurām jārunā tālāk. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Runāsim par atzinumu par 2012. gada budžeta projektu, par visām iedaļām. Man šķiet, ka Libratska kungs nav šeit eh, klāt šobrīd, bet kāds cits kolēģis viņu aizstās, acīm redzot, Elka Drāvi kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tiešām Vibrats kungs šodien nevarēja ierasties šajā sēdē. Viņš lūdzu man pastāstīt savu skatījumu šīm lietām. Pirmkārt, runāsim par laika grafiku. Jūs zinat, kā e, tas ir atzinuma projekts, kur mēs rakstam par komisijas e, budžeta projektu. Mums bija jāņem vērā arī padomas nostāja at, attiecībā uz dažiem elementiem. E, mēs ar saviem piedāvātajiem grozījumiem varētu piedāvāt savu viedokli. Mēs varam sākt ar ļoti labu paziņojumu. Eiropas komisija ir apstiprinājusi mūsu vēlmi trīs pilotu projektus ieviest. Pirmkārt, pilotu projekts par um, Eiropas kultūras un rūpnieciskā mantojuma maršrutiem, otrkārt Eiropas transporta informācija un rezervēšanas sistēma dažādiem transporta veidiem, un treškārt turisms uh, un tā pieejamība visiem. Tie ir trīs izmēģinājumi projekti, kas pilnībā saskana ar mūsu vēlmēm. Eiropas komisija nav komentējusi divus no šiem projektiem par kultūras mantojumu un par turismu pieejamību bet par eh, vienoto informācijas un biļešu rezervēšanas sistēmu komisija ir komentējusi. Tai nav nekādu iebilžu, taču tā iesniedza grozījumus šajā mūsu priekšlikumā tā, lai šīs priekšlikums tiktu praktiski labāk īstenots un tiktu izmantot komitoloģijas procedūru. Korepērs Diemžēl eh, korepēra priekšlikums nav tik patīkams mums. Korepērs piedāvā samazināt budžetu atsevišķās pozīcijas 22. jūnijā padomu noteikti to apstiprinās. Jāsaka gan, ka šie budžeta samazinājumi nav pārāk lieli. Die, par 10 miljoniem eiro 2012. gadā ir paredzēts samazināt budžetu budžetu. Tas ir 0,6% samazinājums salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Ja runājam par maksājumu apropriācijām, tad tur šis samazinājums ir daudz lielāks par 140 miljoniem eiro, kas veido 12% no komisijas piedāvājuma. Mums ir eh, jāzina, kāpēc ir šī liela atšķirība. Ja mēs domājam, ja mēs runājam par Eiropas transporta tīkliem, tad tur ir paredzēts par 101 miljonu eiro samazināt eh, maksājuma apropriācijas. Tas ir 0,5% samazinājums salīdzinot ar komisijas priekšlikumu par Eiropas jūras drošības aģentūru runājot arī tur padomu samaz, paredz samazinājumu par 7,3 miljoniem. Sākotnējais budžets bija 35,4 miljoni eiro. Es domāju, ka parlamentam gluži vietā būtu uzdot atsevišķus jautājumus. Mēs pasakāmies Eiropas komisijai par atbalstu jautājumā par izmēģinājumu projektiem, bet mēs varētu uzdot jautājumus par budžeta samazinājumiem atsevišķās eh, sadaļās un pozīcijās. Mēs uzskatām, ka komisijas piedāvātais budžets ir minimālais pieņemamais un Mēs nevaram atkāpties savās šajā te priekšlikumā ne maksājuma sadaļā, ne arī saistības sadaļā. Priekšsēdētāji tas arī īsumā viss par šo liberātsku atzinumu. Cik es saprotu, mums ir vairākas dienas vēl laika, lai mēs varētu rēģēt šo priekšlikumu termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. jūlijas, ja nemaldos. Es ceru, ka līdz šim datumam mēs varēsim izstrādāt kopīgu pozīciju ar visām politiskām grupām. Paldies! Es labprāt izteiktos pavisam īsi par šo jautājumu, jo savulaik bija ēna referents tieši šajā jautājumā. Pirmkārt, Liberācka kunga atzinums, manuprāt, ir lielisks, izcils, un tautas partija nevēlas to īpaši komentēt. varbūt eh, vajadzētu nedaudz sīkāk paskaidrot dažādo aģentūru budžeta pārvaldīšanu, jo tā, šī sadaļa ir ļoti lakoniska atzinumā. Lielas paldies Saidam Elkadrāvī. Viņam nekas daudz nav, man nav nekas daudz piebilstams tam viņa teiktam. Par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas projektiem uh, Mēs uh, uzskatām, ka komisijas, ka mūsu komitejas priekšlikumi pilnībā ņemti vērā. Tas ir ļoti labi šajā budžetā, kur nav atsevišķas sadaļas, kas būtu veltīti turismam. Tas varētu, zināmā mērā, stabilizēt turisma nodaļu. Koreper rīcība šeit, manuprāt, ir bijusi katastrofāla samazinot dažādās pozīcijas. Daudz un dažādu tīru grāmatvedības iemeslu dēļ dalību valstīs tiks samazināts budžets. Vispār šis kopīgais samazinājums ir 12% Eiropas Savienības budžeta, un tas ir ārkārtīgi liels samazinājums transporta un turisma nozarei. Komisijas sākotnējais priekšlikums, manuprāt, bija visnotaļ realistisks. Un ļoti grūti būs rīkoties praksē, ja tas tik drastiski tiek samazināts. Vairāk nekā gadu mēs runājam par infrastruktūras problēmām, par reģionāliem ieguldījumiem, infrastruktūras uzlabošanā. Mēs runājam par konkrētu uh, projektu īstenošanu no Eiropas Savienības budžeta, un tagad TNT projekti, projektu finansējums tiek samazināts par tik lielu summu, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi pretrunīgi. Vēl gribētu atgādināt, ka pilnīgi iespējams ir atšķirīga izpratne par lietām starp transporta komiteju un padomu. Aģentūras uh, mūsu prāt, ir parlamenta lēmumu izpildītājas operatīvā roka, praktiskā roka. Padoma šķiet uzskata aģentūras par tādām administratīvām struktūrām, kas ir gandrīz vai tā kā liekēži. Manuprāt, tas ir nepareizi. Man ļoti pārsteidz tas, ka pirmkārt saskaņā ar Eh, vienotās jūrniecības politikas eh, izstrādi tiek izveidot šī Eiropas jūras drošības aģentūra. Otrakārt tiek prasīts pārskatīt politiku šajā jomā un treškārt no budžeta viedokļa pilnībā aplaupīt šo aģentūru. Ir milzīgs pretruns starp politiskā, politiskiem paziņojumiem par nepieciešamību investēt ir nepieciešamība veidot infrastruktūras un tā tālāk, un labāk koordinēt dažādās politikas Eiropā. Un pēc tam ar otru roku ņemt un pilnībā uh, samazināt budžetu atsevišķām nozarēm, ka mēs nevaram finansēt šos te politiskos paziņojumus. Nobeigumā gribētu e, atsaukties uz Saīda teikto. Padome 22. jūlijā nāks klajā ar savu priekšlikumu, kas acīm redzot būs tuvs korepēra priekšlikumam. Mums ir laiks grozījuma iesniegšanai līdz 27. jūlijam. Tas nav pārāk ilgs laiks, taču pagājuši gadu bija vēl trakāk, jo tad mums bija jāpiedāvā savu pozīciju tajā laikā, kad mums vēl vispār nebija padomas pozīcijas. Došu vārdu Starks kungam. Jā, es uzstāstīšu Kazīnas maisters uh, vārdā. Viņa, uh, diemžēl, ir slimnīcā un ir sagaidām uh, muguras operācija viņai. Jūs uh, šeit uzstājāties un gribu paziņot pāris viņas domas un arī pāris manas domas uh, gan uh, Bratska kungam, gan arī citiem kolēģiem. Uh, Par sesto un septīto punktu par um, jūras um, pārvadājumiem un arī budžeta priekšlikumiem, kāds ir izteikusi komisija, mēs uh, domājam, ka priekšlikumi, kas ir izteikti, atbilst uh, nepilnīgi. Tā ir nozīmē, kāda ir uh, stratēģijai kopumā un attiecībā uz E ES 2020. gada stratēģija transporta joma daudzkārt nozīmīgāk, tas nav pilnībā ievērots, un šeit mēs runājam arī par, un redzam arī par um, centiens īcekļus īsināt, proti mēs prasām. Um, apropriāciju plānojam palielināt, bet um, tas netiek at, attīkstoši izmantots. Tagad par pilotu projektiem, tas, kas tika um, tikko pieminēts. Mums mūsu prasības ir uh, pavisam noteikti jāīsteno it īpaši par biļešu tādu integrētu uh, izsniegšanu. Un um, jautājums komisijai, bet kādēļ ierobežojums skar tik, un ir tikai trīs valstis uh, šeit minētas, kādēļ tas netiek uh, pap, tādā paplašinātā aptvērumā diskutēts? Paldies, Starks kungam. Tagad tā uh, Fosters kundze. Yeah, thank you, Chairman. I'd be... Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu lakoniski. Sterksa kungs tiešām mums ir minējis tāda projekta piemēru, ko, ko mēs visi varētu atbalstīt. Tāpat arī mēs varētu atbalstīt Eiropas vienotās debesis. Uh, Liberātska kunga ziņojums ir tiešām ļoti lakonisks. Bet šeit ir runa tikai par naudu un vēl, vēl vairāk naudas, kā iztērēt un kā piešķirt papildus uh, publisko finansējumu. Neviens nedomā par to, kur tad šo naudu ņemt. Mums ir jāizmanto esošie līdzekļi un uh, jādomā par to pārdalīšanu. Ja mēs gribam jaunus projektus īstenot, tad jāmeklē papildu finansējums. Un šeit ir runa par miljārdiem, bet mēs jau tos nevaram no zila gaisa rast. Un ja mēs šeit runājam par turismu un pilotu projektiem, uh, Eh, piemēram, ja mēs runājam par vienoto biļešu rezervēšanas sistēmu eh, dzelzceļā un citās transporta jomās, tad tas ir arī privāta uzņēmēja interesēs. Un kādēļ Eiropas Savienībā ir jāiegulda milzīgi līdzekļi šādā projektā, jo to varētu darīt uzņēmēji paši. Protams, mēs varam izstrādāt ieteikumus, dot pareizos signālus, bet mums ir jāsaka, ja jūs vēlaties kaut ko panākt noteiktā transporta jomā, tad jums ir jāapvienojas un jārīkojas pašiem. Un mums nav naudas, ko mēs varam tā šķērdēt pa labi, pa kreisi. Un tāpat jau ir liela konkurence turismu jomā starp valstīm un valstīm un varētu arī mēs uh, aicināt, lai uzņēmumi apvienojās, lai piesaistu, piesaistu turistus Eiropai. Bet es uh, šeit sabojāšu uh, tādu svētku atmosfēru un teikšu, ka naudas nav un mums ir jādomā par to, kā gudrāk izmantot to naudu, kas mums ir un tādiem projektiem, kas ir nepieciešami un tā nauda jāizmanto efektīvāk. Paldies, tagad vārds Krāmerkungam. kungam. Jā, arī es uh, Durāna uh, kundzi pārstāvu, kas uh, ir um, komandējumā. Ilgspējīgai turismu attīstībai jātiek iekļautai budžetā, jo budžets ir, nu, skaitļos īstenot politiku, un ja Lisabons līgumā pirmoreiz turisms ir pieminēts, un esam lepni par to, ka tas tā ir, tad arī budžetā tam jāatspogļojas. Uh, Neiet runa par to, ka summa jābūt milzīgi lienai, bet ka tie ir atsevišķi, atsevišķi pozīcijas uh, ilgspējīgam turismam un ka tas budžetē noteikts. Un es domāju, ka tas tā ir iespējams. Un tagad par pētniecību un attīstību. Nu, daudz, kas tiek pētīts, arī dažkārt nepareizā virzienā. Uh, Domāju, ka no 55. gada 50 miljārdi ir investēti kodola saplūšanas tehnoloģijās, un visu laiku saka, nu rīt viss būs kārtībā, rīt būsim tik tālu. Bet nu to vēl 20 gadus tā var teikt, rīt būsim panākuši to nu, izšķirošo lūzumu. Bet es domāju, ka pētniecībā un zinātnē varam koncentrēties uz ko jaunu, piemēram, dzelzceļa. Dzelzceļam nebūs perspektīvas, ja nebūs atrisināta trokšņa problēma. Un mēs jau norādījām uz to tā vietā, lai investētu infrastruktūrā, ja mēs tā vietā investētu um, rītošajā sastāvā, tad vajadzētu tikai pusi no naudas Eiropā. Tas būtu efektīvāk, būtu mazāk naudas nepieciešams, un tad ir jāpēta, kā mēs varam pārdomāt arī to. Uh, iekļaut likumdošanā tā, tajās jomās, kur um, par līdzfinansējumu mēs nemaz tā īpaši no e, e, es puses nerunājam. Mums ir jāinvestē efektivitātē un jādomā citā veidā un vēl jāpārdomā lielie projekti. Eiropā šeit ir ļoti skaļa zālē, sakrunātājs. Tātad Eiropā mēs esam noteikuši tādas koridors, bet tas ir valstu ziņā atstāts, kā tās rīkojas, un mēs ziņam, ka lieliem projektiem mēs gribam daudz naudas, ir daudz, paiet daudz laika, ir uh, Eiropas un nacionālai piemēri, bet pieminēšu vienu. Piemēram, Baltijas uh, Adrijas jūras koridors no Tallinas caur Varšavu uz vidusjūru. Tas ir piektais koridors tam jātiek veidotam kā dzelzceļa koridoram. Tas ir liederīgi, bet tam jākrustojas ar koridoru uz Bratislavu, Parīz Bratislavu caur Vīni. Un austrieši noteikti grib, lai šis uh, koridors caur Zemeringu un Koalpu tuneli tiktu virzīts. Un mēs jau zinām, mēs visi to zinām, ka mēs nepiedzīvosim brīdi, kad tas tiks uzbūvēts. Tas ir dārgi, lai arī es to veicinu. No Vīnas uh, uh, uh, savienoties ar piekto koridoru un vienkārši turpinotos un savienotos šie pieci koridori, nevis jaunas līnijas veidot. Tas būtu ātrāk un efektīvāk. Es domāju, ka arī šajā virzienā jāpārdomā. Nevienmēr jāsaka, no kurienes tad būs nauda. Man liekas, ka nevajag vairāk naudas, bet ir nepieciešama cita politika. Mums ir gudrāk jāizlieto tā nauda, kāda ir mūsu rīcībā. Kūnas kungs. Oh, danke, prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Par to pašu jautājumu, par kuru runā Krāmera kungs tikko. Proti, tad, kad uh, preces un pasažieru pārvadājumi nākošo desmit gadu laikā dzelzceļos piedzīvos 20% izaugsmi, un maģistrāls uh, dzelzceļa uh, satiksmē tiks intensīvāk noslogots, un šeit ceļi tiks noslog, intensīvāk izmantot, tad trokšņa līmenis pieaugs. Mēs visu laiku investējam tikai infrastruktūrā, jo tāda ir noteikumi, piemēram, EMTS. Tā ir signāla un drošības iekārta. Mēs um, investējam Un ir paredzēts arī 450 miljonu eiro budžets, tas ir ikgadēji paredzēts, bet rītošajā daļā acīm redzot nedrīkstam investēt, un tad, nu, drīzāk, teiksim, investējam trokšņu novērsošās tās, tās konstrukcijās un sienās, bet, nu, mēs taču vairāk varētu vagonos un bremzēs ieviešot jaunājums novērst trokšņu līmeni samazināt trokšņa līmeni. Tātad, ja mēs pēc desmit gadiem visu ritošo daļu um, preču transportam pārveidot, tie būtu 4,5 miljārdi, 450 miljoni kā ikgadēji. Nu, varbūt arī dalībvalsts un arī uh, uh, dzelzceļa satiksmes uzņēmumi, bet ja mums būtu 300-350 miljoni eiro ikgadēji, tad tas būtu tāds nu, ļoti veiksmīgs un ledrīgs pasākums. Bien, la parole est à M. Bonucci. Ļoti labi, došu vārdu Bonucci kungam. Un pēc tam komisijas pārstāvs direktors varētu atbildēt uz eh, izskanējušiem jautājumiem. Paldies, priekšsētāja kungs. Komisija, protams, pilnībā atbalsta referenta viedokli Es gan tagad eh, neieslīgšu pārāk detaļās atbildot uz šeit izskanējušiem jautājumiem. Es gribētu jūs, gribētu jūs visus aicināt uzmanīgi atcerēties aģentūru vēsturi. Jau 2011. gadā Mēs mēģinājām pārvietot darbiniekus, lai veicinātu aģentūra darbības efektivitāti. Dzīvojam delikātā laikā. 2012. gadā atsevišķos izdevuma posteņos tika pieprasīta pieaugum, līdzekļu pieaugums, lai aģentūras tiktu galā ar jauniem uzdevumiem, kurus jūs pilnīgi pareizi atgādinājat. It īpaši šeit runa ir par jūrniecības aģentūru un par E, aviācijas drošības aģentūru, jo tai ir jāievieš pilnīgi jauns projekts vienotās Eiropas debesis. Ja mēs runājam par citiem šeit izskanējušiem jautājumiem, jā, taisnība šīs te vienotās Eiropas debesis saņems līdzekļus par 30% mazāk nekā sākotnēji paredzēts komisijas priekšlikumā, tādēļ jāredz, kā šīs debesis praksē varēs tikt izveidotas Atsevišķos sektoros arī zinātniskie pētījumi saņem mazāku finansējumu. Tie tiek veikti saskaņā ar mūsu mērķiem. Ja mēs runājam par trokšņa samazināšanas mērķi sasniegšanu, tad jāskatās, vai mums nevajadzēs mainīt tiesisko pamatu. Uh, saskaņā ar šo te budžeta samazinājumu. Tātad šis samazinājums atsauksies e, vēl uz arī daudz citiem jautājumiem. E, mēs sveicam referentu par veikto analīzi un piekrītam tātad viņu viedoklim. Paldies! Tātad mums ir viens un tās pašas bažas gan šeit parlamentā, gan komisijā. Nedošu vārdu referentu pārstāvim, jo arī tas ir pazudis no zāles. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Thank you pasažieru datu reģistra datu izmantošana. Lichtenbergers kundze šeit ir referente, viņš šobrīd eh, runā ar savu kaimiņu Kraumer kungu. Man šķiet, viņa kotitē nedaudz Lichtenbergers kundze. Mēs tagad pāriem pie jūsu punkta. Varbūt tas jums nav tik svarīgs kā jūsu kaimiņš šobrīd, bet tas tomēr attiecas uz jums. Runāsim par pasažieru datu reģistru. Uh, Lichtenbergers kundze tūdaļ aicināšu izteikties par viņas atzinumu. Gribēju tikai pirms tam atgādināt, ka padomes eh, nostāja grozītā budžeta jautājumos tiks apstiprināta 22. jūlijā, un mēs varam iesniegt savus grozījumus līdz 27. jūlijam. Par atzinumu balsosim oktobra, be, oktobra sākumā, saka priekšsādātājs. Trīsdesmitajā augustā tomēr notiks balsojums šajā komitejā, 6. oktobrī budžeta komitejā, un oktobra beigās par to runās un balsos plenārsēdē, tā lai līdz gada beigām šis jautājums tikt izlemts. Tagad tiešām došu vārdu Lichtenbergers kundzei lūdzu. Jā, ja, herzlichen dank. Paldies. Jautājums par pasažieru datiem un to izmantošanu ir pagājušajā mm, sasaukumā mm, aktīvi diskutēts un ļoti aktīvas bija šīs diskusijas un tie, kas strādāja pēdējā sasaukumā, tad um, atcerēsies arī to, ka bija uzklausīšana. Mm, uzklausīšana bija ļoti veiksmīga, ļoti interesanta. Īpaši runa gāja par to, ka šeit uh, dati par uh, no kompjūtera rezervu anticipēšanas sistēmas tiek izmantoti, un mēs uh, dzirdējām par datu kopumu, par datu izmantošanu un tā tālāk. Manā atzinumā es mēģināju visu to, ko esmu uh, uzzinājuši no uh, šī brīža, mēģināju visu to ievērot uh, PDR datu ziņā arī attiecībā uz uh, pamattiesību aģentūru, uz eh, ievarot juridiskā dienesta lēmumu, kādu ir juridiskais dienests padomu izstrādājis, kā arī Nacionālās konstitucionālās tiesas spriedums iesaistīt, piemēram, no Vācijas. Un šeit mēs redzam, ka ir daudz, paliek vēl problēmas, proporcionalitāte, piemērojamība kā arī jautājums, vai patiesi šādi rīkojoties sasniedzam to, ko vēlamies. Mēģināju arī šo jautājumu, kas mūsu skatījumā bija ļoti centrāls un toreiz diskutēts, ietvert. Tie, kas šajā sasaukumā strādā, manuprāt, jums arī jāsaka, ievērots ir tas, kas skar izmaksu jautājumu kā arī uh, drošības uh, jautājums ir ievērots. Kā arī tās neskaidrības, kās, kas aizvien vēl pastāv. Un tagad uh, mēģināju tā teikt, uh, man atzinumu veidot tā, lai šīs jaunās juridiskās tendences tiek ievērotas lai mēs arī attiecībā uz izmaksu sadalījumu varētu tādu pamatotu viedokli iesniegt par detaļām runājot. Uh, juridiskā plāksnē ir problēma, proti uh, juridiskie termini ir bijuši ļoti neskaidri, kas ir smaga noziedzība. Dalībvalstīs to pilnīgi atšķirīgi traktēja, un līdz ar to tas novada pie juridiskas nedrošības. Uh, Es to vienkārši esmu eh, izņēmusi, izsvītrojusi jo, mm, un runāju par pretterorismu pasākumiem, un tad šajā pretterorismu pasākumu klāstā tas eh, var tikt arī skatīts un izskatīts. Bez tam ir uh, teroristu nodarījumi, teiksim, šeit mēs runājam par to uh, vai smagiem noziegumiem. Tāpat arī nākošais. Tā ir datu pārvaldība un datu nodošana trešajām valstīm. Tā ir nozīmīga problēma, jo tā nav tāda gluži nu, parasta datu apmaiņa, kas ir noregulēta ar dažādiem līgumiem. Šeit ir jārunā arī par uzglabāšanas ilgumu. Tādēļ orientējos uz konstitucionālo tiesu lēmumiem dalību valstīs un tiem spriedumiem, kādi ir bijuši. Cik zinu, tad eh, tas ir jautājums, piemēram, arī gaisa satiksmē vispār, ja ir eh, jālido vai konstitucionālās tiesības eh, var tikt, teiksim, var tikt neievērots ja pasažieris var vēlas izmantot lidojumu. Un arī konfidencialitātes jautājums, kā arī datu uzglabāšana, arī datu dzēšanas jautājums um, tiek diskutēts un arī jā, um, pietiekamā apjomā ievērots. Tātad jūs redzat, ka es mēģināju skaidri ievērot to, kas tagad tiek diskutēts, kas ir aktuāls. Un Tādā izpratnē esmu arī grozījumus sagatavojusi. Man jau bija iespēja ar dažiem ēnu referentiem diskutēt, diemžēl vēl ne ar visiem, jo gluži vienkārši pēdējā sēdē, kas bija ļoti intensīva, kas notika Strasbūras nedēļā, nu, mēs vienkārši nespējām vienoties par vienotu sarunu laiku. Mhm. Bet, nu, katrā brīdī, protams, mēs varam divpusēji šos jautājumus skaidrot un varētu arī tikties uh, sēdēs, lai mēs, uh, nu, kompromisus varētu izstrādāt. Nu, varbūt, ka ne 1. un 2. augustā. Bet, nu, tas tad labi jāpamato, bet, nu, visādi citādi. Centīsimies. Uh, nesamazināt eh, deputātu atpūtas laiku vasarā. Bet, nu, katrā gadījumā esmu gatava jums atbildēt un ar juridisko komiteju esmu diskutējusi, pati tur strādāju. Un man likās, ka ne tikai satiksmes jautājums viens pats, bet arī likumības jautājums ir jāievēro, jo šeit runa iet par uh, tādām ļoti plašām izmaiņām arī politikā, politikā, un tas skar arī līdzsabiedrības un līdzsabiedrību rīcību. Līdzsabiedrības ir paudušas arī savu viedokli un dažkārt iebildes. Un man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi rast tādu kopēju ceļu Eiropā un nevarētu būt tā, ka par datu saglabāšanu būtu atšķirības 15 gadu vai pusgads. Uh, bet nu, tāda salīdzināma situācija, jo mēs runājam šeit par tādiem datiem, kas uh, ir tādam noteiktam mērķim uh, apkopoti. Un tos jāizmanto šim mērķim, nevis kādam citam, un ja mēs mūsu pašu uh, konstitūcijas principus un pamatiesības uh, cienam, tad jābūt ļoti uzmanīgiem šo jautājumu diskutējot, jo runiet ne tikai par um, aviosatiksmi, bet arī par izvērtējumu un arī uh, aptvērumu un uh, arī citu jomu iesaisti. Līdz ar to tas skar mobilitāti kā procesu kopumā. Paldies, Liktenbergers kundze. Tautas partijas vārdā Graškungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs, paldies referentei. De Grandes kungs, diemžēl, nav zālē, un viņam arī nav bija iespējas, cik nu es šeit redzu par šo tematu tieši ar jums diskutēt. Bet, nu, tautas partijas ietveros mēs vēl koordinēsim, ievērosim arī citu kolēģu viedokli, bet, nu, jāsaka, jūsu priekšlikums šeit arī grozījums iesniedz tā, salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Es gribu teikt, ja runājam par datu aizsardzību, tad runa iet par to, lai mēs aizstāvētu pilsoņus, nevis tos, kam ir kādas problēmas. Un šeit, nu, es drīzāk uh, teiktu, ka, nu, mazāk uh, esmu norūpējies par uh, terorisma jautājumiem daži pilsoņi jāaizsargā, bet datu uh, Eh, izmantošanu, datu izmantošanu par pilsoni un par reglamentēšanu šeit tam piekrītu, ko jūs teicāt. Eh, tos datus nedrīkst izmantot eh, ļaunprātīgi citiem vērtiem par aptvērumu. Terorisms, smaga noziedzība būtu labi, ja juristi, jā, es gan zinu, cik tas ir sarežģīti, bet viņi varētu vienoties tomēr. Jo mēs runājam sākumā par, krimi, par smagu noziedzību un arī terorismu. Mēs uh, Man liekas, ka šeit vajadzētu tādu risinājumu, tādu definīciju rast, kas būtu pieņemama visām valstīm. Tad nākošais, vai Eiropā vai starptautiski. Es domāju, ka būtu labi, ka šis jautājums katrā gadījumā būtu starptautisks risinājums, bet arī, teiksim, arī Eiropā vajadzētu vienādas noteikums ieviest. Kādēļ Eiropas iekšienai dzīvē būtu jābūt sarežģītākai nekā uh, starptautiskā līmenī. Nu, īsi runājot, koordinēšanai jānotiek komiteju starpā, pilsoņa aizsardzība jā, datu aizsardzība. Nu, neatvērsim mūsu, kā lai saka, uzbrukumu plāksni, lai teroristi varētu izmantot kādas aizsardz klauzulas. Un trešais Eiropa vai starptautiski. Es būtu par vienu pasākumu, lai viss nekļūtu vēl. Uh, sarežģītāks. Un pēdējais - finanses un uh, uzdevumu līdzsaviedrībām. Tiem jābūt piemērotiem un uh, jāaprobežojas ar to, kas ir pamatojams un uh, arī uh, pamatojams ar tādām sa tā saprātīgiem un piemērojumiem pasākumiem. Paldies Groškungam, tikau kundze. Paldies priekšsēdētē. Es arī gribētu komentēt. Subliniem uh, faptul, ka. Um, Pirmkārt, gribētu pasvītrot to, ka Eiropā dažādās dalībvalstīs situācijas ir atšķirīgas, ja runājam par pasažieru datu reģistriem. Ir tādas valstis, kurās ir dalībvalstu noteikumi, Un citās valstīs šādi noteikumi vēl tikai tiek izstrādāti un izmēģināti, un ir arī tādas valstis, kurās vēl nav nekādu noteikumu attiecībā uz pasažieru datu glabāšanu. Mm, līdz ar to šīs tiesiskais ietvars ir atšķirīgs. Protams, mēs uzskatām, ka tajos gadījumās, kad vēl tiek izstrādāta pasažieru datu reģistru sistēma vajadzētu ievērot kopīgus eiropeiskus noteikumus. Piekrītu tiem iepriekšējiem runātājiem, kuri teica, ka ir nepieciešams vienoties par definīcijām. Domāju, ka direktīvas aptvērums ir jāierobežo, salīdzinot ar to aptvērumu, ko šobrīd piedāvā komisija. Manuprāt, komisijas piedāvātais priekšlikums ir pārspīlēts, nesamērīgs, it sevišķi, ja mēs runājam par datu uzglabāšanas periodu, kas komisijas priekšlikumā ir pieci gadi, un tas, manuprāt, ir pārāk ilgs laiks. Gribētu jums atgādināt, ka jau pastāv direktīva par datu uzglabāšanu, par telefonu sarunām, un tur eh, telefonu sakaru pakalpojumu sniedzēji var uzglabāt datus par runātājiem. Šī direktīva ar lielām grūtībām ir transponēta dalību valstu likumdošanā. Rumānijas konstitucionālā tiesa, Čehijas un Vācijas konstitucionālās tiesas jau ir nākušas klajā ar spriedumiem, saskaņā ar kuriem atsevišķi šīs direktīvas punkti pārkāp pilsoņu pamatbrīvības piemēram, tiek pārkāpts privātuma aizsardzības princips un arī citas pamattiesības. Šajās manis nosauktajās valstīs iepriekš minētās direktīvas transponēšana ir atlikta. Tas mums jāizmanto kā precedents. Runājot tagad par pasažieru datu reģistru direktīvu un par to, kā pasažieru dati tiks izmantoti. Mums rūpīgi jāizsver, vai tas tiešām ir nepieciešams un kādus datus mēs vēlamies ievākt, uzglabāt un analizēt. Ja mēs runājam par datu tālāko nosūtīšanu trešajām valstīm vai analīzes nosūtīšanu trešajām valstīm, tad arī mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Jo es uzskatu, ka mēs nevarēsim nosūtīt trešajām valstīm datus tad, ja ar šīm valstīm mums nebūs divpusēji nolīgumi par šāda veida datu apstrādi. Es to pieminu tādēļ, ka jautājums ir delikāts. Mēs runājam par personu datiem, par datiem, kas raksturo pasažieru privāto dzīvi. Šie dati ir jāaizsargā saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Uh, Es zinu, ka ir tādas valstis, kurās šādu tiesību aktu nav, vai arī tā, tie ir vājāki, paredz vājāka aizsardzība nekā Eiropas Savienības tiesību akti. Un tādēļ datu tālākā nosūtīšana uz trešām valstīm ir jāpadara iespējama tikai tad, ja ir noslēgts divpusējs līgums ar skaidriem noteikumiem par to, ka šajās trešajās valstīs ar datiem apiesies līdzīgi kā Eiropas Savienībā. Tos aizsargās vismaz tikpat daudz. Tālāk, ja mēs runājam par datu apstrādi, tad apstrādē ir jānotiek Eiropas Savienības teritorijā. Un dalību valstīm ir jāveic konkrēti pasākumi, lai tā notiktu saskaņā ar šiem noteikumiem. Vēl gribētu pieminēt vienu lietu. Gribu pievienoties tiem kolēģiem, kuri uzsvēra to, cik svarīgi ir ieskatīties izmaksās E, kas neizbēgami sekos šo pasākumu ieviešanai. Kurš seks šīs izmaksas? Pirmkārt, kā tās tiks apmaksātas, aprēķinātas, kāda daļa izmaksu būs jāsadz pašiem operatoriem, cik daļas izmaksas būs jāsadz dalību valstīm. Vai dalību valstīm vispār ir šādas finansiālas iespējas? Un visbeidzot gribētu vērst jūsu uzmanību vēl uz kādu aspektu. Ja mēs gribam būt droši par to, ka dalību valstis neievieš tādus pasākumus, kas ir vēl kas izvēršas plašāk nekā direktīva, tad mums ir jādomā par regulu, Manuprāt, regula ir piemērotāks formāts šīs sistēmas ieviešanai un sakārtošanai. Tas ir mans jautājums e, komisijas pārstāvjiem un arī kolēģiem. Vai jūs nedomājat, ka būtu ērtāk uzreiz ķerties pie regulas? Es labprāt iesaistīšos eh, sanāksmēs kopā ar ēnu referentiem un uh, domāju, ka šī tēma ir ļoti svarīga. Mums ir jā, jārunā par to ar vislielāko atbildību. Paldies tikau, kundze. Tagad aicināšu izteikties Sterksa kungu. Paldies, priekšsādātāji. Ulla Šmita vārdā. Es nolasīšu to, ko viņš rakstīja. Lielas paldies referentei par pamatīgi paveikto darbu. Es atbalstu viņas pieeju integritātes un proporcionalitātes jautājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai Trump komiteja atrastu pareizo līdzsvaru šajā jautājumā, lai neradītu nevajadzīgu Eh, nastu pasažieriem, gaisa pārvadātājiem un neradītu šķēršļus brīvai pārvietošanai pa gaisa Eiropā. Sarežģītie jautājumi ir datu uzglabāšanas laiks un nozieguma katalogs, kam jāizmanto šī PNR sistēma. Es piekrītu referentē, ka 5 gadu datu uzglabāšanai ir pārāk ilgs. Es zinu, ka padomu mēģina šo laiku vēl pagarināt, un tādēļ es gribu, lai parlamentam būtu stingri nostāja šajā jautājumā. Taču es uzskatu, ka 30 gadu varbūt ir pārāk īs laiks, lai pārvadātu pasažieru datu, dati vispār būtu noderīgi. Būtu svarīgi runāt ar iesaistītajām pusēm par šiem te laika termiņiem, un um, varbūt būtu labi šos datus saglabāt anonīmā veidā tik ilgu laiku, kā e, iesaistītās puses uzskata par noderīgu, taču būtu labi definēt šo anonimizēšanu. Uh, smagie noziegumi, un to definīcija ir pārāk plaša, lai to varētu lietot šobrīd. Komisijas priekšlikumā minētais smago noziegumu saraksts, manuprāt, ir nepilnīgs. P pasažieru datu reģistru izmantošana tikai attiecībā uz terorismu ir pārāk maz vajadzētu arī to lietot attiecībā uz narkotiku kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem. Uh, vajadzētu ļoti skaidri definēt visus šos te noziegumus, attiecībos kuriem mēs attiecinām uh, pasažieru datu reģistru. Paldies, Sterks kungam, Bredburn kungs. Paldies, priekšsādātāji. Daudz kas ir pateikts tāds, ko mēs varu piebilst. Uh, piekrist. Gribētu nedaudz uh, turpināt komentārus par atsevišķiem izskanējušiem jautājumiem. Iepriekšējā sasaukumā es strādāju iekšlietu un tieslietu komitejā, un tad mēs runājam par šo jautājumu no cita aspekta, tad, kad slēdzām pasažieru datreģis nolīgums ar ASV, Kanādu un tā tālāk. Manuprāt, šajā jautājumā ir viens ļoti, ļoti svarīgs apakšjautājums, kuru pieminē daudz kolēģi, proti uh, direktīvas darbības ierobežošana un kādēļ to vajag ierobežot. Mēs ļoti nopietni vēlamies izveidot tādu sistēmu, kas ir respektējama un praksē īstenojama. Tā būs tāda tikai tāda, ja tā būs ierobežota. Ir jā ir smalki jādefinē tie noziegumi, par, eh, attiecībā uz kuriem šīs PNR sistēmas var lietot. Piekrītu Sterka kungam. Komisijas patreizējais nozieguma saraksts ir ļoti plašs. Es atceros iepriekšējā sasaukumā mēs runājām par situāciju, ko varētu salīdzināt ar šo situāciju. Protams, mēs runājam par Eiropas arestu orderi. Un tolaik komisija mums ļoti nopietni apgalvoja, ka to izmantos tikai visnopietnāko noziegumu gadījumos. Un kas tad notiek praksē tagad? Tagad šo arestu orderi izmanto tad, ja kāds nozadz sīvēns. Vai arī kon sīvēnu kontrabandu ir veicis. Eh, es domāju, ka arī šī te pasažieru datu reģistra izmantošana nedrīkst tikt vulgarizēta. To vajag attiecināt tikai uz nopietniem smagiem noziegumiem, un mums ļoti konkrēti jādefinē, kas ir šie smagie noziegumi. Sterks kungs savos komentāros minēja tādus piemērus kā cilvēku tirdzniecība, narkotika kontrabanda. Kontrabandas piekrītu, tie ir būtiski smagi starptautiski noziegumi. Komisijas saraksts gan ir pārāk garš. Otrs aspekts kuras aģentūras drīkstēs izmantot šos datus. Šajā ziņojumā un atzinumā es gribētu redzēt ļoti skaidru definīciju tām aģentūrām, kurām ir pieeja šiem datiem. Uh, tas būtu sava veida ierobežojums, lai šie dati nesasniegtu citas uh, valdības struktūras. Apvienotajā karalistē, piemēram, ļoti skaidri ir noteikts, kas var šos datus izmantot, un tā ir robeža apsardzības aģentūra. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo mēs neesam Schengenas zonā. Mums ir nepieciešams ļoti strikti aizsargāt tos datus, kas nonāk mūsu rīcībā. Vai šo situāciju mēs varētu attiecināt uz Schengen zonu arī, es nezinu. Uh, Tālāk. Datu uzglabāšanas termiņš. Piekrītu to, ko kolēģi šeit teica par uzglabāšanas laiku. Protams, mums ir jāmēģina rast kompromisu. Tā, lai šie dati būtu noderīgi, ja mēs tos nesaglabājam pietiekami ilgu laiku, tad tie nebūs noderīgi. Tad nav nekādas jēgas veidot šādu sistēmu. Tanīpat laikā ir jāuzliek kaut kāds gala termiņš šai datu uzglabāšanai. Uh, dati var tikt aktīvi izmantot kaut kādu vienu laiku un pēc tam nonāk arhīvā. Es domāju, vajadzētu noteikt šo dalījumu starp aktīvo datu lietošanu un pasīvo datu uzglabāšanu arhīvā. Vēl kāds jautājums, eh, kāds komentārs attiecībā uz Lichtenbergers kundzes ziņojumu ir pielikuma jautājums. Nevar šeit piekrīt Lichtenbergers kundzei. Viņa vēlas svītrot dažus punktus no šī pielikuma, nu, piemēram sestā nodaļa par maksāšanas informāciju un par rēķiniem. Ja mēs runājam ar jebkuru izmeklēšanas aģentūru vai robežu apsardzības aģentūru, tad viņi var skaidri jums pateikt, Ja kāds ir nopircis biļeti, izmantojot kredītkarti, tā ir ļoti vērtīga informācija par to, kur cilvēks ir pircis biļeti un uz kurien dodas. Bet, ja cilvēks ir pircis biļetis maksājot skaidrā naudā, tad neviens nevar izsekot tam, no kurienes nāk šī nauda, un šim cilvēkam pašam nevar izsekot. Mums ir šī sistēma jāveido tā, lai tā mums palīdzētu izsekot potenciāliem aizdomās turētājiem. To pašu um, es varētu teikt par biežajiem lidotājiem. Es domāju, ka ir atšķirības starp uh, biežajiem lidotājiem un biežo lidotāju programmām. Manuprāt, šeit mēs <laughs> runājam par tādiem cilvēkiem, kas bieži lido kaut kādā konkrētā maršrutā un nevis, ka viņi vispār bieži lido ar lidmašīnām un nopelna šīs te gaisa jūdzes. Ja cilvēks bieži pārvietojas starp punktiem A un B, tas varētu likt domāt par viņu tālākiem sakariem. Uh, un par to, no kurienes var nākt potenciālie draudi smagu noziegumu gadījumos. 13. apakšpunkts par biļešu informāciju, no, ko var saņemt no aģentūrām. Tas, manuprāt, arī ir paturums punkts. Priekšēdē noslēgumā es gribētu teikt to, ka lasot šo atzinumu, mums ir jāsavieto tas, ko mēs vēlamies izveidoties Eiropas Savienības līmenī ar to, kas šobrīd notiek dalību valstīs, nodrošinot pietiekamu elastīgumu un arī savietot to ar tiem nolīgumiem, par kuriem notiek sarunas starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Manuprāt, būtu ļoti muļķīgi izstrādāt noteikumus Eiropas Savienības iekšienē un tad pēc tam vēl citus noteikumus, ko mēs izmantosim, apmainoties ar datiem, ar trešajām valstīm, tādām kā ASV, Kanāda un tam līdzīgi šīm datu sistēmām ir jābūt savietojumām. Līdz ar to priekšējā tā arī viss šobrīd. Es, protams, mēģināšu izstrādāt dažus grozījumus un ceru, ka tie būs pieņemami gan referentē, gan arī ēnu referentiem. Paldies, eh, Devērākas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Lichtenbergers kundzei pār šo atzinumu, kas eh, vēlas labāk aizsargāt pasažieru datus. Uh, Lībe komitejas deputāti, protams, arī iesniegs savu atzinumu par šo jautājumu. Tāpat arī pamattiesību uh, aģe, aizsardzības aģentūra izteiksies par šo jautājumu. Komisija ir izstrādājuši šo priekšlikumu par PNR aizsardzību 27 valstīs, un, kā Groškungs teica, galvenais mērķis būtu apkarot teroristu darbību un starptautisko noziedznieku darbību. Uh, Es esmu Trānu komitejas locekli un tādēļ gribētu uzsvērt, ka šis direktīvas priekšlikums nekādā gadījumā nedrīkstētu vēl vairāk sarežģīt dzīvi pasažieriem un uh, avio pārvadātājiem. Vairāk kolēģi jau to pieminēja, un es arī gribētu sveikt referentes uh, Mm, nostāju, ka ir nepieciešams izstrādāt ietekmes novērtējumu par to, kāda ietekme šai direktīvai būs uz pasažieru naudas māku un uz avio pārvadātāju izdevumiem. Otrakārt, ir jārespektē avio sabiedrību darba specifika un direktīva nedrīkstētu radīt viņām vēl papildus slogu ar šo TPNR datu ieviešanu. Paldies, Fosters kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātāji! Gribētu vēlreiz atkārtot dažus komentārus, kas šeit izskanēja. Bratborn kungam, diemžēl, bija jāiet prom, es viņam piekrītu lielā mērā. Man ir vēl daži komentāri par Lichtenbergeras kundzes grozījumiem. Viņi ir ieguldījis lielu darbu šajā lietā, bet es domāju, ka mums ir jāpārdomā, kādēļ mums vispār ir nepieciešama šī informācija. Un daudzas valdības ir pieprasījušas papildus informāciju par pasažieriem jau kādu laiku. Mm, tas ir tādēļ, ka ir bijuši tādi teroristu uzbrukumi kā 11. septembris Amerikā, 7. jūlijas Londonā un citi uzbrukumi, kas apdraud cilvēkus. Un, protams, diemžēl mums jāievāc plašāka informācija par pasažieriem. Bradborn kungs pirmīt minēja, šo te jautājumu par to, kam būs piekļuva šai informācijai. Uh, ir dažādas aģentūras, kas nodarbojas ar datu ievākšanu. Minēšu piemēru, apvienotajā karalistē 25 tūkstoši robežu sargu strādā robežu apsardzības dienestā, un mazāk nekā 1% no viņiem ir tādi cilvēki, kuriem ir piekļuvušiem datiem. Un, manuprāt, tā ir pareizā pieeja. Nedrīkstētu būt tā, ka visiem ierēģiem ir piekļuvuši šādiem ļoti plašiem datiem. Tad monitoringam jābūt ļoti gudram. Šeit. Tālāk par dažiem konkrētiem grozījumiem. Pirmais, otrais, septītais un astotais grozījums runā par smagiem noziegumiem uh, un par šī te ziņojuma ierobežošanu, attiecināšanu tikai uz terorismu. Terorisms ir galvenais iemesls, kādēļ mēs radām šo sistēmu, taču Sterka kungs jau uh, pieminēja to, ka iespējams ir labāka definīcija vajadzīga, bet ir arī citi ļoti smagi noziegumi, kā uh, piemēram ir dažādi slēpkavas, uh, eh, pedofili, kas var vēlēties pārvietoties un ko mēs gribam varbūt notvert, tāpat arī. Mm, Ehm, šie te narkotika kontrabandis, cilvēku tirgotāji un tā tālāk. Bradborna kungs pieminēja to, ka ja kāds ir pārkāps noteikums, piemēram, par automašīnu novietošanu, tad tas diez vai būs smags noziegums. Domāju, ka mēs nevaram izņemt atsaucu uz smagiem noziegumiem, bet vienkārši tie labāk jādefinē. Apvienotā karaliste nevēlas pilnībā nojaukt elektroniskās robežas, kas jau ir ieviests. Ar Lībe komitejas eh, deputātiem, kas ieradās apvienotajā komitejā, mums bija ļoti laba saruna gan pie robežsargiem un pie citās aģentūrās. Tur mēs skaidrojam, kā šī e-sistēma strādā. Es esmu pārliecināta, ka tur informācija tiek izmantot pareizi, netiek ļaunprātīgi izmantot. Un pēdējais jautājums ir, pēdējais komentārs ir par tiem grozījumiem, kuros ir atsauce uz Eh, datu glabāšanas termiņu. Tas ir 6., 13., 14., 15. grozījums. Bradbankungs jau minēja, ka var būt aktīvais datu izmantošanas uzglabāšanas laiks un pasīvais. 30 dienas, manuprāt, nav piemērots laiks. Ja mēs runājam ar ekspertiem, tiesību sargājušās iestādēs, un apspriežam to, kā viņi notvēruši nopietnus noziedzniekus, tad ļoti bieži ir vajadzīgi 3-4 gadi, lai izsakot šiem cilvēkiem. Uh, Mm, vismuļķīgāk būtu tad, ja šie cilvēki tiktu notvērti, vest pie tiesas, un tad informācija vairs nebūtu pieejama. Es piekrītu Lichtenbergers kundzes eh, bažām šajā jautājumā, taču man liekas, ka šis jautājums vēl jāizsver. Es nezinu, kāpēc 4,5 vai 5 gadi būtu jānosaka, bet būtu muļķīgi noteikti pārāk īsu uzglabāšanas termiņu. Viss ir atkarīgs no tā, kāda veida noziegums tiek izmeklēts Ir arī tādi teroristi, kas ir ārkārtīgi piesardzīgi. Viņi kādus 15 gadus varbūt mierīgi pavada konkrētā vietā un tikai pēc tam pastrādā kādu noziegumu. Tad būtu labi uz, uzkrāt datus par viņiem. Domāju, ka ir ļoti pareizi, ka mēs mēģinām izveidot Eiropeisku sistēmu datu uzglabāšanai. Tas varētu mums palīdzēt šos te augsta līmeņa draudus uh, novērst, bet mēs nedrīkstam uh, šo sistēmu pārāk sarežģīti izveidot. Mums ir jāaizsargā cilvēki, viņu privātums tanīpat laikā, un mums ir jāsaprot, ka mums ir jāiet vienu soli pa priekš tiem cilvēkiem, kas varbūt gribētu nodarīt pār mūsu sabiedrībai. Paldies, Lichtenbergers kundze. Eh, paldies, nākamais runātais Zasādas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, tiem, kas eh, runā pēdējie vienmēr ir eh, tāda problēma, ka iepriekšējie runātāji jau praktiski visu ir pateikuši pirms viņiem. Protams, valsts galvenais uzdevums ir garantēt iedzīvotāju drošību, ir, tam ir dažādas metodas, kā uh, operatīvās informācijas analīzes, ko piegādā slepenie dienesti vai uh, arī tiek analizēta situācija lidostās. Šodien mēs runājam par pasažieru datu reģistru izmantošanu m, mm, terorismu apkarošanai un cīņai pret uh, smagiem noziegumiem. Kolēģi pieminēja izmaksas tiešām ir vērts par tām padomāt, jo šeit ir uh, šobrīd runa par 600 miljoniem eiro un vēl ir 16 miljoni, kas būs jāiegulda avio pārvadātājiem. Jautājums, ko mēs saņemam pretī par šo naudu? Es piekrītu referentē, ka mums būtu galvenokārt jākoncentrējas uz cīņu pret terorismu. Es arī esmu nobažījies par to, kas šeit tiek saprasts ar cīņu pret smagiem noziegumiem, jo definīcija ir neskaidra. Un uh, izskatās, ka tas, kas viss šeit ir piedāvāts, nevar nodrošināt izvirzīto mērķu sasniegšanu. Un uh, atcerēsimies uh, ļoti eh, daļrunīgo Eiropas arestorderu piemēru. Paldies, Zasadsku. Thank you very much, Mr. President, and again like the... Paldies, saka Higins kungs. Vēlos pateikties Lichtenbergers kundzei par šā ziņojuma sagatavošanu. Tas tiešām bija ļoti nepieciešams. Bet man ir trīs iebildumi, trīs uh, grozījumi. Pirmkārt, otrais grozījums 12. punktam. Uh, Šeit ir lieta tāda, un par to arī tika diskutēts debatēs, proti direktīvas aptvērums, cik tas ir plašs un kāda veida noziegumi tiek ietvērti. Daži runātāji teica, ka ir jāprobežojas tikai ar cīņu pret terorismu, bet, kā norādīja Fosters kundze, noziegums paliek noziegums, vai tā ir narkotiku tirzniecība, cilvēku kontrabanda, naudas atmazgāšana un tā tālāk. Un ja var izveidot datu bāzi par šiem jautājumiem, jāceras, ka šie noziegumi, noziedznieki nepazīst robežas, viņi strādā pāri robežām. Un komisija uh, ir paredzējusi, ka dalībvalstis var svītrot sīkos noziegumus no, uh, no šīs sistēmas. Un līdz ar to arī šeit ir atbilde uz tām bažām, kas izskanēja par to, kā tad šie smagie noziegumi tiks definēti. Otra lieta, par ko es atraucos, un par to runāja arī Bredbern kungs un Fosters kundze, Devēraks kundze un Sterksa kungs, šeit ir eh, runa par 30 dienām. Tas ir vispār smieklīgi. Kādēļ ir jāvāc visa šī informācija? un pēc tam tā jāiznīcina trīs, pēc 30 dienām. Es uzskatu, ka pieci gadi ir pamatots laika periods. Kā kolēģi norādīja, teroristi tā vienkārši nepazūd. Vi, mēs esam pieminējuši upurus terorisma aktiem Londonā, kas notika pirms vairākiem gadiem, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie teroristi jau tepat līdzās mums ir. Un uh, varbūt šie dati ir jāuzglabā nevis 5, bet 15 gadus. Man nebūtu pret to nekāda iebilduma. Un pēdējais. Galu galā šā priekšlikuma mērķis, kā to norādīja Lichtenbergers kundze, ir atbalstāms, bet galvenais ir panākt līdzsvaru panākt to, lai šie dati tiktu izmantoti tam mērķim, kam mēs uh, to esam paredzējuši, tos esam paredzējuši izmantot proti cīņā pret terorismu un noziedzību. Es gribu teikt, ka šis ziņojums ir kopumā atbalstams, bet trijos iepriekš minētajos punktos man ir iebildumi par šo par šo direktīvas aptvērumu, tas ir svarīgi, un arī tas, kā mēs šos dabus aiz, datus aizsargājam un kā mēs aizsargājam privāto dzīvi. Paldies! Tagad, eh, pirms es dodu vārdu komisijai, gribu teikt, ka tiešām šie trīs eh, minētie punkti eh, izsauca domstarpības proti par aptvērumu, par mm, datu izmantošanu un uzglabāšanas ilgumu. Un tagad vārds komisijai. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šai komitejā. Un mums ir prieks par to arī, ka Tran komiteja ir iesaistījusies darbā pie šā projekta izskatīšanas. Ir vairāk jautājumu, par ko vēlējos runāt. Ir iesniegti divi grozījumi par gaisa uh, pārvadājumiem. Tas ir 10. un 17. grozījums. Mēs tos atbalstam. visi e, runātāji e, šeit pieskarās ļoti būtiskiem e, minētā priekšlikuma punktiem. Tāpat šos jautājumus izskat arī Pilsoņu brīvību komitejā jūs kolēģi. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības iekšējās drošības garantēšanai, un tas ir ļoti uh, jutīgs priekšlikums. Daudz informācijas, kas saistīta ar šo priekšlikumu, ir ar ierobežotu pieejamību, konfidenciālu informāciju. Mēs tāpat sadarbojamies arī ar Lībe komitejas deputātiem. Mums ir bijušas divas tikšanās, kurās, reiz, kurās mēs runājām par priekšlikumu nepieciešamību un aptvērumu patvērumu un par datu aizsardzības režīmu. Protams, um, ziņojumā projekts, kas ir mūsu priekšā, uh, ievērojami grozītu direktīvas aptvērumu, un tas, protams, nav nekāds pārsteigums, ka komisija gribētu pieturēties pie savu sākotnējā priekšlikuma. Mēs uzskatām, ka Eiropā šādi dati tiks, tiek izmantoti galvenokārt, lai cīnītos pret uh, smagiem noziegumiem un personu, personu, pasažieru datu reģistrs tiek izmantots šādiem uh, mērķiem. Datu uzglabāšanas ilgums ir vismaz trīs gadi dalību valstīs. Un uh, visi priekšlikumi, kas eh, ir izstrādāti, tā skaitā arī par Eiropas arestu orderi, ir vērsti uz eh, smago noziegumu apkarošanu. Ja mēs eh, runājam par uzglabāšanas, datu uzglabāšanas periodu, šeit nav tādas matemātiskas formulas, bet runājot par personu pasažieru datu reģistru, 30 dienas ir absolūti nepietiekami un jo tādā gadījumā šī informācija vispār eh, nav izmantojama un liederīga. Mūsuprāt, pieci gadi ir minimālais datu uzglabāšanas eh, termiņš. Mēs vēlētos, lai šis termiņš būtu vēl ilgāks, bet pieci gadi ir absolūts minimums tiesība aizsardzības jomā Eiropas Savienībā šis piecu gadu termiņš tiek plaši izmantots arī citās datu bāzēs un citiem datu veidiem. Jāsaka, šeit ir pamatojums, kādēļ mēs ierosinām piecu gadu termiņu noteikti. Ir vēl divi jautājumi, par ko ir daudz runāts ziņojuma projektā, bet kas neizskanēja šīs dienas diskusijās. Uh, proti par datu uzglabāšanas režīmu, mēs ierosinām noteikti to režīmu, kas tiek izmantots tiesību aizsardzības iestādēs un kas ir noteikts ar likumu. Pat ja 95. gada 36. direktīva par datu aizsardzību nosaka citādāk bet mēs esam izvēlējušies minēto datu aizsardzības režīmu. Vēl viens jautājums, kas ir uh, ierosināts pirmajā un devītajā grozījumā, proti šeit ir runa par to, kas var izmantot pasažieru datu reģistru uh, riska prognozēšanai reālā laika režīmā ja ierosinātais aptvērums tiktu mainīts, tad eh, būtu ļoti ierobežots iespējas šos datus izmantot. Tādēļ es aicinu pārskatīt jūsu nostāju eh, šajos minētajos grozījumos. Nākos jautājums - izmaksas. Protams, tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo tas skars arī avio pārvadātājus. Ir mūsu prāt šeit pārāk uh, augstu novērtēts izmaksas, kas būs uh, jāsēdz avio pārvadātājiem. Arī komisija ir veikusi savu novērtējumu par šīm izmaksām un, protams, izmaksas ir būtiskas, bet ir arī jāatzīst, ka neskatoties uz to, būs, kāda būs kopīgā summa, šeit ir runa par mazākā desmit centiem uz vienu pasažieri. Un tas ir, tas ir tā aprēķini, aprēķina augstākā robeža. Tā kā jāatzīst, ka šīs izmaksas nav tik milzīgas, kā tā šķiet pirmajā brīdī. Un noslēgumā Vēl gribēju norādīt uz vienu ļoti delikātu jautājumu. Šajā ziņojumā ir atsauce uz padomes juridiskā dienesta atzinumu, un šeit ir norādīta interneta adrese, kurai nemaz nevar pieslēgties tik vienkārši. Šis uh, padomas juridiskā dienesta atzinums ir ierobežots pieejamības dokuments, tas ir nelegāli lejup ielādēts, un um, mēs uzskatām, ka būtu jāsvītro atsauce uz šo atzinumu, jo to skar nosacījumi par uh, institūciju juridiskām privilēģijām. Vai Lichtenbergers kundze vēl vēlas kaut ko teikt? No, I didn't leak the document because I didn't have it. Nenopludināju šo dokumentu, saka Lichtenbergers kundze, man nemaz tā nebija manā rīcībā. First. Labi. Jā. Runāšu vāciski. Kolēģi un iebildes, kur dažādi ēnu referenti un arī citi izteicis, gribētu, nu, sākt ar to, ka teikšu sekojošo šajās diskusijās. Uh, vienmēr ir tāda, nu, mm, tiek sajaukt atsevišķu gadījumu izsekošanu, un e, šeit juridiska sadarbība ir iespējama. Un e, tad atkal atsevišķi gadījumi, kur juridisko ziņu sniegšana un e, sadarbība ir mazāk iespējama. Otrs punkts ir tāds, ka dati par visu pasažieru pārvietojumiem vēlas analizēt, lai uh, Atrast, piemēram, ja kāds biežāk braukt, lidot uz Gvatemalu, tad saistība būtu ar um, narkotika tirdzniecību un kāds, kas um, biežāk uz uh, Indijas austrumiem, tad, nu, drīzāk ar terorismu saistīts sāk. Nu, tā ceļojuma maršruta analīze. Bet ir daudz iemeslu, lai brauktu uz uh, Gvatemalu vai uz um, Ziemeļindiju vai uz, uz Pakistānu, tur, piemēram, var dzīvot radinieki vai draugi. Uh, Tātad šeit runa iet par to, ka aizdomas uh, tiek uh, izmantotas un savukārt tiek izvērtēti visu uh, pasažieru dati, kas nekad nav nu, neko nelikumīgi arī darījuši dažkārt. Un šeit ir tā problēma, uh, kurai pievērsās daudz runātāji par uh, mērķiecīgumu. Ja dalība valstis definē, ko tās uh, pašas uzskata par smagu noziegumu, uh, un uh, to pārobežu kontekstā, un uh, tad tas ir skaidrs. Un ja mēs redzam šeit dažādi krimināliet saturi, tad būs problēma. Tad katra dalība valsts uh, būs, teiksim, brīvi neatkarīga, piemēram, arī, nu, es nezinu, kaut kādas. Uh, uh, sodus piespriest, smagus sodus piespriest, cik kāds ir novietojis mašīnu, noparkojis mašīnu vietā, kur ugunsdzēsības mašīnai jāizbrauc ārā. Un tad tas varētu būt sabiedriskās drošības apdraudējums. Tātad, nu, praktiski jārīkojas par to un jārunā par to, kas ir proporcionāli piemērojams, kas ir samērojams. Un ja visu Eiropas pasažieru datu visu laiku būtu man uz galda un ar dažādiem algoritmiem visu laiku visu pārbaudīt, tad, nu, ir iespēja arī kļūdai, un tas arī jāievēro. Un jāskata uh, tas kontekstā ar izmaksām kādas rokas. Manā izpratnē izšķirīgi ir. Ja mēs uh, pieņemam lēmumu, ka ievadšam šādus mehānismus, tad tos uh, orientēt uz noteiktiem mērķiem. Un tas ir terorisms. Nu, daži no kolēģiem un kolēģiem izteica priekšlikums, kādas smagas noziegums viņi uh, vēlas iekļaut. Tādā pārskatā, bet nu, tas, kas pat labam tiek darīts, un uh, kā es to komisijas dokumentā izlasu, un uh, tas aizvien vēl ir iespējams komisijas priekšlikumā, tad nu, šādas eh, noteikums var ļoti dažādi izmantot, un trīs gadi dažādās dalību valstīs ir eh, regulēts kā sodu piemērošana ļoti dažāda, un eh, dati tiek ļoti dažādi saglabāti. Nu, tas viss ir jāievēro. Tādēļ man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Otrs punkts ir datu uzglabāšanas termiņš. Daži teica, 30 dienas ir pārāk īsts termiņš. Nu, vēl vienreiz teikšu tā. Es mēģināju uh, augstāko tiesas lēmumus, arī tik augons par to runāja. Un arī vācu kolēģi par to runāja, es teicu savus piezīmes, tātad es mēģināju mm, skatīties un ievērot to, lai atbilstu uh, spriedumu izteikšanai, jo šajās uh, valstīs no augstākās tiesas lēmums ir saistošs. Tā ka uh, Vācijā un datu uzglabāšana šeit ir pieņemt lēmumu, jo arī uh, analogos gadījumos runa ir gājusi par uh, to, ka ir aizdoms par um, nelikumīgu datu apkopošanu. Tad par aktīvo un pasīvo uzglabāšanu, tā kā to šeit uh, pieminēja. Mums jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, jo šeit uh, tiek runāts par anonimizētiem datiem, lai pēc tam varētu konstatēt, kas ir noticis. Bet ja tie ir tikai tādi maskēti dati, tad tas nozīmē tikai to, ka iespēja ieskatītos tādos ir uh, pacelt, nu, praktiski tādu vienu hierarhijas pakāpu uz augšu un nekas savādāks. Nu, manā skatījumā tā nav pietiekama datu aizsardzības pakāpe. Tagad par kredītkartēm un skaidrs naudas maksājumiem. Arī šeit ir atšķirība. Vai saglabā uh, dats tikai par to, uh, vai maksājums ir tikai skaidrā vai, uh, vai tikai uh, uh, ar kredītkarti, vai uzskata, ka katrs maksājums skaidrā naudā ir aizdomīgs, vai arī visi kredītkartu maksā, kredītkaršu maksājumu dati tiek saglabāti. Tātad esmu gatava ar kolēģiem un kolēģiem, kuriem ir iebildes vēlreiz izdiskutēt šos jautājumus. Uh, Esmu iepriecināta, ka būs tādas intensīvas diskusijas, bet es gribētu teikt, ka mums vajadzētu ievērot, ka šeit mēs nerunājam par kriminālu uh, izmeklēšanu kā tādu, bet gan, uh, ka šeit ir runa par to, ka dati uh, par katru lidojumu uh, pasažieri tiek ņemti un tad tiek veikts izvērtējums, skrīnings, un tad attiecībās ar trešajām valstīm tas tie tiek doti tālāk, un tad mums vairs nav nekādas kontrols par to, kāda datu, uh, kā šie dati tiek izmantoti. Nu, lūdzu, dārgie kolēģi un kolēģis, vēlreiz pārdomājiet par šo punktu, jo katreiz, kad mēs starptautiskās uh, attiecības skaram, un tas skar tās, tos noliekums, par kuriem esam jau bieži šeit diskutējuši, tad, nu, no, relatīvi sarežģīta situācija ir. Mēs nevaram to kontrolēt. Mēs nevaram ASV uh, noteikt, uh, ja viņu rīcībā ir uh, dati par Eiropas pilsoņiem un pilsoņiem, ko viņi ar šiem datiem dara, un tās prasības, kādas ir no ASV, tās saņemam, un uh, šī, šie pieprasījumi kļūst aizvien apjomīgāki, un katru gadu mums lūdz aizvien vairāk tādus datus. Nu, līdz ar to Tāds pirmais atzinums un vēl par komisijas teikto. Jā, šo dokumentu saņēmu arī tikai tādēļ, ka tas uh, online bija pieejams tieši saistē, un tad es nevaru teikt, nu labi, mēs svītrosim to un, un, un rīkosimies tā, it kā šī dokumenta nemaz nebūtu. Ar Lība kolēģiem esmu par šo jautājumu diskutējusi. Uh, un ir plānots, ka viņi mūs informē par viņu sarunām tad, kad mēs uh, lemsim. Un minimums, ko gribu uh, panākt, ir tiešām skaidra definīcija par smagiem noziegumiem un šis trīs gadu termiņš. Lūdzu, paraugoties nacionālajās tiesās, kā tiek pieņemt lēmumi, tas ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un līdz ar to ir ļoti daudz tādas nejaušības, un manuprāt, tas nav uh, liederīgi. Tātad izteikšu dažus priekšlikums par termiņiem, lai mēs varētu par to diskutēt un mm, gaidīšu jūs ierosmes. Paldies! Thank you. The deadline. Paldies! Grozījums var iesniegt līdz 7. septembrim. Komitejā balsosim oktobra sēdē. Paldies! Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - Atēnu konvencija un pie mana atzinuma. Tikai pavisam īsi paskaidrošu ievadā. Es ceru, ka pārāk garas sarunas mums nebūs. Gribu atgādināt, ka Atēnu konvencija, pievienošanās Atēnu konvencijai e, ir jautājums, par kuru mēs ļoti sen esam runājuši. 74. gadā ir tapus šī konvencija. 2002. gada protokols atrisināja tos jautājumus, kas netika atrisināti konvencijā. Nu, piemēram, e, pārvadātāja atbildība, tāpat arī apdrošināšanas nepieciešamība. Kopš 2009. gada e, protokola galvenie jautājumi ir iekļauti regulā, par, patēr, par pārvadātāju atbildību, pārvadājot pasažierus pa jūru un arī katastrofu gadījumos. Komisija ir piedāvājusi mums gr grozīto lēmumu par to, ka Eiropa. Eiropas Savienība kļūst par parakstītāju pa šim te protokolam un ir nepieciešama parlamenta piekrišana. Parasti mēs piekrišanu piedāvājam rekomendācijas gadījumā, bet šeit ir neparasta situācija. Padome vēlas pieņemt divas rekomendācijas. Viena nāk no mūsu komitejas un tā pamatojas uz līguma simto pāntu, kurš juridiskais pamats transportam, un otrs eh, atzinums nāk no Libe komitejas. Tas attiecināms tikai uz 10. un 11. pāntu par iestāžu sadarbību civillietās. lietās Eh, un par lēmumu ieviešanu. Padomu šo juridisko bāzi sadalīja tādēļ, ka līguma eh, līguma sadaļā par juridisko sadarbību. Dānija nepiedalās šajā te sadaļā, un eh, šeit šie, šī sadaļa attiecas uz 10. un 11. pāntu. Uh, Tātad Dānija, saistībā ar šo, uh, Dānija ir saistības attiecībā uz šo protokolu vienīgā atsevišķai līgumslēdzēju pusē. Mēs nevaram grozīt līgumu tekstu, mēs varam uh, šo līgumu vienīgi noraidīt, ja tas mums nepatīk. Mans ierosinājums ir sekojošs ja kāds vēlas e, noraidīt šo tekstu, tad to viņi var e, darīt līdz 14. jūlijam, pulksten 3. pēcpusdienā. Rīt bija paredzēta balsošana par šo atzinumu, diemžēl tā nevarēs notikt, jo jūri komitejā arī ir apspriežams šis uh, atzinums, un tādēļ mēs pārceļam balsojumu uz mūsu komitejas sēdi oktobrī. Vai kādam ir komentāri? Kozas kungs, lūdzu. Köszönöm szépen a szót. Szeretném megerősíteni, hogy nem leszek hosszú. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu īsi Un varu solīt, ka arī mēs varēsim pielikt punktu šī darba kārtības punkta apspriešanai. Gribu pateikties referentam par lieliski paveikto darbu. Es atbalstu šo te atzinumu, mana grupa to atbalsta arī. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi stiprināt pasažieru tiesības. Referents jau pieminēja, ka mēs šeit runājam par tādām ļoti garām diskusijām, kuras beigu, beidzot ir nonākušas pagrieziena punktā, un Eiropas Savienība šeit būs galvenā darbojušās personu situācijas sakārtošanā. Gribētu uzsvērt kādu domu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi pieņemt šo konvenciju un protokolu, bet tikpat svarīgi ir arī uzraudzīt to darbību nākotnē. Paldies par uzmanību. Paldies Kozas kungam, tevis komisijas pārstāvs Kolson kungs lūdzu. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu ļoti īsi. Pirmkārt, gribētu jums pateikties par šo ziņojumu, tāpat arī pateikties Kozas kungam. Un otrkārt, gribētu norādīt, ka ar to brīdi, kad šo konvenciju ratificēs Eiropas Savienības dalību valstis, tad mēs varēsim daudz ātrāk šo konvenciju ieviest vispasaules līmenī, jo mūsu dalību valstīm ir ļoti liela, liels īpatsvars šīs konvencijas parakstītāju vidū. Un bez tām es gribētu uzsvērt, ka 2009. gada regula 392 paredz to, ka dalību valstīm ir jāratificē šī konvencija un protokols īsā, visdrīzākā iespējamā laikā, ja iespējams, līdz 2011. gada beigām. Kā jūs pats priekšsētā norādījāt, uh, Dānija ra arī ratificēs konvenciju no savas puses, nevis kā Eiropas Savienības dalība valsts, bet gan kā atsevišķa līgumslēdzēja puses. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim. Līdz ar to arī esam izsmēluši šīs pēcpusdienas darba kārtību un sāksim koordinātoru sēdi. Gribētu aicināt visus tos, kas nepiedalās koordinātoru sēdē, eh, pietiekamāk iziet no šīs zāles. Paldies!